Right, good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the meeting. Uh, there is, a, I believe, just about a... Labrīt, dāmas un kungi. Šķiet, ka ir uh, ieradies pietiekams deputātu skaits, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Un tie, kas ieradīsies vēlāk, protams, arī laipni aicinātu piedalīties. Ja jums nav nekāda iebilduma pret darba kārtību, uzskatīsim to par pieņemtu. Item 2 is chairman's announcement. Otrais punkts priekšsēdētāja paziņojumu. Gribēju jūs informēt, ka šī sanāksme tiek raidīta arī internetā, protams, izņemot to daļu, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Un lūdzu nospiediet pareizo podziņu tad, kad vēlties ieslēgt mikrofonu. Šķiet podziņa atrodas uh, labajā uh, aparatūras pusē, kreisajā pusē. Un, protams, uh, Ja deputāti vēlas izteikties par kādu konkrētu punktu, viņi var vērsties sekretariātā. 4. septembrī notiks konference ar ES vēstnieku, un tā tiek organizēta ņemot vērā arī 7. septembrī paredzēto delegāciju vadītāju sanāksmi. Ārlietu dienests ir teicis, ka ieradīsies uh, 4. septembrī parlamentā. No pulkstens 3 līdz 3.45 būs viedokļu apmaiņa ar priekšsēdētāju Mārtinu Šulcu. No 15.45 līdz 18.00 sarunas komitejās un ar delegāciju vadītājiem. Un tad Elmārs Broks arī izteiksies, Maikls Kašmans un Eiropas ārlietu dienesta pārstāvis un e, ir iespējams uzlūgt arī citu komiteju un delegāciju priekšsēdētājs. Pūkstens sešos būs pieņemšana, ko e, atklās Martins Šulcs, ņemot vērā divpusēju kontaktu izkopšanu. Eh, ieradīsies apmēram 140 eh, delegāciju vadītāji, vēstnieki un eh, kolēģi no mūsu delegācijām. Līdz ar to šajā konferencē varēs piedalīties tikai delegāciju vadītāji un vēstnieku. Kurā telpā mēs tiksimies? Nē, tas vēl nav zināms. Tātad mums ir jāpieprasa diezgan liela zāle, lai varētu uzņemt visus viesus. Vai jums tas ir paprātam? Tālāk uh, trialogs. Regarding the uh, eh, MFA. Uh... Eh, ja mēs runājam par DFS, jeb uh, daudzgadu finanšu schēmu, padome ir noteikusi uh, galvenās normas mm, mikrofinanciālai palīdzībai trešajām valstīm. Notika pirmā trialoga sanāksme. Martins Kazaks ir mūsu referents. Diemžēl viņš nav ieradies Tālāk autonomās tirdzniecības preferences Pakistānai priekšlikums regulai, kas ieviesīs ārkārtas tirdzniecības preferences. Morēras kungs ir referents. Pirmais trialogs notika 14. jūnijā Strasbūrā. Tur piedalījās arī Dānijas prezidentūra. Uh, Un tika pieņemti arī daži grozījumi, kas tika izskatīti 2010. gadā. Tika runāts par kontrolas atcelšanu un tarifu kvotu uh, ieviešanu, un tāpat ir paredzēta arī vienkāršotā procedūra uh, dažus produktus izņemot no preferenču saraksta. Protams, joprojām pastāv viedokļu atšķirības, parlaments īsti nesaprot padomes pozīciju, kādēļ šīs preferences tiek atceltas un netiek eh, ieviestas importa nodevas eh, attiecībā uz izēvielām, kā tas ir noteikts eh, regulā. Nu, varbūt jūs to varat saprast labāk nekā es. Es arī pats piedalījos trialogā. No Un mm, nebija panākt vienošanās bija ārkārtīgi garš un piņķerīgs dialogs. Trialogs. Vai kāds vēlas uh, kaut ko piemetināt? Paldies Dievam, nē. Ceturtais darba kārtības punkts - grozījuma regulā, ar ko izveido kopienas režīmu divējādi lietojumu preču eksporta, pārvādājumu, starpniecības un tranzītu kontrolēju. Kristofers atrodas zālē, viņš ir mūsu referents. Lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas uh, mani atbalstīja. Runāšu zviedru valodā. Lūdzu, uzlieciet austiņas. At least for anybody who wants to follow ja kāds vēlas dzirdēt, ko es teikšu, protams. Grunden till det här förslaget som jag... Det är er viktigt. Es jau pagājušajā reizē jums izstāstīju, ap ko īsti lieta grozās, tā tad eh, divējāda lietojuma preču eksporta un pārvadājums ir eh, jāvienkāršo un jāpātrina. Un šīs joprojām ir aktuālas problēmas. Mums tas ir jāpieņem saskaņā ar parasto vienkāršoto likumdošanas procedūru. Ja kādas valstis ir uh, veikušas pārkāpumus, tām ir jāliedz piekļuvu šādām precēm. Ņemot vērā tehnisko un tehnoloģisko attīstību, mums ir jāparūpējas, lai procedūra ir pēc iespējas vienkāršāka un lai uh, produktu sarakstu varētu aktualizēt pēc iespējas vienkāršāk. Bet jāņem vērā arī konkurences aspekts. Ir daudz uzņēmumu arī Eiropas Savienībā, kas ražo šāda veida preces un būtu ļoti skumji, ja mūsu uzņēmumi ciestu tikai tā tādēļ, ja ar jās trešās valstis šos sarakstus aktualizētu ātrāk nekā Eiropas uzņēmumu. Tādēļ ir jāparūpēs, lai jaunais likumdošanas priekšlikums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Nav šeit noteikti nav runas ne par kādiem politiskiem konfliktiem, tas pierādījies arī sarunās ar padomi. Un Īstenībā e, šis vairāk ir tehniskas dabas ziņojums un būtu patiešām aplami uh, likumdošanas darbā tagad ārkārtīgi daudz koncentrēties tieši uz uh, tehniskajām detaļām. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ciestu Eiropas uzņēmumu konkurēt spēja lēnā administratīvā darba dēļ. Uh, uzskatu, ka um, strādājot gan pie šī projekta, gan arī pie līdzīgiem projektiem nākotnē, mums ir jāievieš efektīva un caurskatām sistēma. Katrā ziņā tas ir mana darba mērķis. Kas ir jādara parlamentam? Mums ir jāgarantē vispārīgā kontrola, bet mikrokontroles nebūs mūsu pārziņā, piemēram, par to, kā tiek uh, ievērot dažādi tehniskie detalizētie priekšraksti. Es jau toreiz teicu, ka komisijas priekšlikums ir veiksmīgs, šķiet arī padomē, uzskata tāpat, un ja nevienam nav pretenziju, tad šo mikro pārvaldības aspektu mēs varam atstāt, eh, nu, varbūt negluži novārtā, bet eh, citu ziņā un pašrunāsim tieši par likumdošanas darbu. Paldies, Kristofer. Frančeska, lūdzu. Thank you very much. Thank you. Paldies. Paldies par ziņojumu. Like two main um, aspects of this. On... Es domāju, ka ir jārunā galvenokārt par diviem aspektiem. Jūs teicāt, ka nozara varētu saskarties ar problēmām. Protams, ir jāapsver arī drošības jautājumu. Mūsuprāt, ir jāsastād arī valstu saraksts, lai komisija varētu pietiekam ātri reaģēt uz situāciju konkrētās valstīs, ja, piemēram, ir jāizliedz eksports. Protams, tirgu aizvien ienāk arī jauni produkti, jaunas preces tādēļ. Par to ir jāiesaistās diskusijās un ir jābūt iespējai veikt arī ex ante kontrolas. un ir jāparūpēs, lai kontrols varētu veikt pirms eh, produkti vispār nonāk tirgū. Un mums arī ir jāizstrādā kritēriju kopums, pēc kuriem vadoties mēs varētu noteikt, kuras valsts tad iekļaut šajā sarakstā un eh, kuras eh, konkrētā brīdī no tā izņemt, lai Eh, varētu arī vienoties, eh, uz kādām normām balstoties tiks pieņemti deleģētie akti. Tas eh, bija viss no manas puses. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties? Ja neviens vairāk no deputātiem nevēlas izteikties, došu vārdu Paulo Gazotī no komisijas. Paldies! Paldies referentam par uh, labi sagatavoto ziņojumu. Un paldies, ka viņš uh, arī darbojas tik aktīvi un grib uh, visu procesu pātrināt. Protams, mums ir jādarbojas pietiekami aši, pirms uh, piecām dienām jau tika pieņemta līdzīga regula, Un jūs pierādījat, ka jūs varat strādāt pietiekami ātri un ir jāgarantē, ka režīms tiek aktualizēts eh, pēc iespējas ātrāk. Tikai dažas piezīmes par grozījumiem. Pirmais grozījums. Par informācijas sniegšanu komitejai. Es gribēju teikt, ka regulas tekstam ir uh, jābūt pēc iespējas saskaņotākam ar uh, to tekstu versiju, par ko vienojāmies uh, kopīgi visas trīs institūcijas. Un devītais apsvērums tomēr ir jāatstāja vecajā versijā, standarta versijā. Otrais grozījums, domāju, tas ir veiksmīgs, labi pārdomāts un tas nodrošinās labāku konsekvenci. Patiešām komisija ir gatava atbalstīt šo grozījumu. Tālāk, trešais grozījums. Par Mēs domājam, ka e, ir jānosaka, ka nevajadzētu noteikt konkrēti laikā, tas ir piedāvāts parlamenta e, grozījumā piecu gadu laikposms. Ir jau pamat e, regulējums, kur ir runāts, piemēram, trīs gadus pēc stāšanās spēkā vai ik pa trim gadiem. Mēs varētu atsaukties uz šo ziņojumu vai varētu noteikt, piemēram, sešus gadus saskaņā ar 25. regulas pantu. Līdz ar to mums nevajadzētu ierasties eh, ik pa trim gadiem atskaitīties par regulas eh, īstenošanu, bet to varētu darīt retāk. Un visu beidzot. Jautājums, ko uzdeva godātais deputāts no zaļās eh, politiskās grupas, proti kādi būs uh, noteikumi, lai kādu valsti izņemt no saraksta. Protams, tam ir jābūt saskaņotam ar lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un, protams, dalību valstīm arī ir jāņem vērā starptautiskās normas un starptautiskā jurisdikcija un. Uh, about the items. Uh, the items are this. Tātad sarakstā ir iekļauti konkrēti kritēriji un kategorijas, un par tiem eh, nebūs nekādu lielu diskusiju, tātad būs eh, konkrēts paraugs, eh, pēc kura rīkoties. Vienkārši gribēju precizēt. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Marika, would you like... Paldies. Would you like to comment? Yeah, I see you're the, one of the shadows on it. Es redzu, ka viens no ēnu referentiem vēlas kaut ko pieminēt. Uh, lūdzu. Marieķa. Eh, paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es atvainojos, ka ierados ar novēlošanos. Gribēju teikt, ka mūsu uh, referents ir paveicis patiešām labu darbu, gribēju uzdot uh, jautājumus viņam un arī komisijas pārstāvim. Pirmām kārtām par procedūru ir notikušas konsultācijas par zaļo grāmatu, un termiņš bija 2011. gada 31. oktobrs. Es vispār neesmu dzirdējis, kas ir noticis pēc tam. Tas man sagādā raizes, jo tas patiešām jums prasa ārkārtīgi daudz laika. Un ēnu referents jau teica, ka notikumu attīstība mm, apsteidz mūsu ikdienas darbu, un tādā veidā mēs zaudējam ļoti daudz dārgā laika, un, e, piemēram, interesanti, kas arī strādāja pie zaļās grāmatas, ir nobažījušies par to, ka viss notiek gausi. Gribēju pavaicāt, vai jūs varētu aktualizēt šo dokumentu un e, runāt arī par e, šo duālo preču izmantošanu. Tālāk tehnoloģijas atdalīšanu kategorijās. Mēs eh, runājam par divēju preču izmantošanu, bet varētu arī eh, runāt par tādu, par tādām precēm, ko izmanto tikai vienā nolūkā. Un dažreiz eh, tas tiek izmantots, piemēram, lai pārkāptu cilvēku tiesības. Mēs redzam, ka ir kontrole, cenzūra, izmantojot jaunās tehnoloģijas gan Irānā, gan Sīrijā. Cilvēks ir iespējams izsekot, eh, izspiegot. Gribam teikt, ka tehnoloģijas eh, palīdz arī atrast dažādas disidentus, cilvēktiesība aktīvistus, cilvēki ir nonākuši cietumā. Uh, Eh, viņiem ir parādīti, piemēram, eh, viņu, viņu, viņu e-pastu izdrukas ir eh, bijušas pieejamas, ir ierakstīts viņu telefonu sarunas un tā tālāk. Tās ir vienkārši represijas. Un tas uh, notiek arī izmantojot tādas tehnoloģijas, kas uh, tiek valstī ievestas no Eiropas Savienības. Mums līdz ar to vajadzētu arī eh, runāt par tādu sistēmu izmantošanu, kas tiek izmantots tikai vienam nolūkam, proti cilvēku izsakošanai. Domāju, to noteikti vajadzētu iekļaut tekstā un tālāk par īstenošanu un novērtēšanu. Domāju, ka ēnu referents pareizi norādīja, uh, Eh, šī joma, šis lauciņš visu laiku mainās, tehnoloģijas mainās katru dienu, jo varbūt nākamā mēnesis pēkšņi tirgu ienāk kaut kas pavisam cits. Vai jūs domājat arī par to, kā izvērtēt trešajās valstīs uh, pieejamās tehnoloģijas. Un tālāk par īstenošanu. Eiropas Savienībā ir uh, vienotais tirgus. Un e, tirdzniecības sankciju un ierobežojumu ieviešana bieži vien ir tieši dalību valstu pārziņā. Varbūt vajadzētu izveidot kaut kādu struktūru, kas parūpētos par to, lai visi dalību valsts darbu uh, veiktu vienlīdz labi un vienā laikā. Paldies! Thank you, Mrs. Shaka. I would just say what... Paldies, Šāka kundze. Man ir viens komentārs par atbildi. Uzskatu, ka apvienotajā karalistē jau esam konstatējuši, kad bija e, ieviesta e, ielu kartēšana, ka uzņēmumi spēja ielausties e, privātu personu e, datoros. Tas nenotiek e, trešajās valstīs vien, tas notiek arī pie mums. Pirms e, pāriem pie nākamā punkta, vai kādam vēl būtu komentāri, e, tad dod vārdu atkal referentam Kristoferam, pēc tam vārdu komisijai. E, Paldies, atvainojiet uz brītiņu novērsos, jo man ielēja kafiju. Tātad par divējādo izmantojumu. Atvainojiet, man tēt ir jādzer kafija, jānodarbojas ar vairākām lietām vienā laikā, bet jāsaka, ka uz šo jautājumu par to, kā rīkoties pēc zaļās grāmatas, nevar atbildēt un neatkārtošu lietas, ko jau minēju, bet gribu pieminēt lietu, kurā piekrīt jums. Jūs uzdevāt daudz ļoti atbilstošus eh, svarīgus jautājumus par būtību divējādā izmantojuma regulai. Un mēs raudzīsimies uz divējādu izmantojuma sistēmu kopumā, kad eh, tam pienāks laiks, bet šobrīd eh, ziņojumā koncentrējamies uz vienu lietu, kā to šos tiesību aktus e, ieviest un izmantot pēc iespējas laicīgāk un e, ātrāk. Jo, kā jau jūs norādījāt, tehnoloģijas, e, kas tiek izmantot šobrīd pēc mēneša, var pilnībā mainīties. Un mēs nevaram tāpēc izmantot parasto likumdošanas procedūru. Tas ir arī arguments, kas adresēts Kjellneris kundzei. Es saprotu, ka ir atšķirības starp sarakstiem. Uh, starp tehniskajām specifikācijām, bet tāpat laikā mums arī strādāt ar sarakstiem ir nepieciešams strādāt ātri, eh, uzklausot šākļas kundas argumentus. Līdz ar to es uzskatu, ka izskanēja vairāki pamatotī apgalvojumi par divējādo izmantojumu pie kā atgriezīsimies noteikti arī vēlāk, bet šobrīd koncentrēsimies uz ātru, efektīvu ieviešanu. Tas būtu mans galvenais komentārs. Varbūt komisija vēl varētu reaģēt uz dažiem izskanējušiem jautājumiem, jo daži no tiem pilnīgi noteikti tika adresēti komisijai. Eh, lūdzu, varbūt komisija varētu mēģināt atbildēt. Komisija? Gazatī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Varu norādīt, ka, protams, mēs priecājamies par e, jebkādu aicinājumu komisijai vairāk e, strādāt ar šo jautājumu. Tagad ir izveidot veselu komandu, kas strādā ar divējādo lietojumu un strādājam pie zaļās grāmatas, kurā jau ir atbildēts uz dažiem no jautājumiem, kas izskanēja no godājumajiem deputātiem. Īpaši saistībā ar um, ieviešanu un novērtējumu, kas ir viens no jau, galvenajiem jautājumiem šai zaļajā grāmatā. Zaļajā grāmatā bija paredzēts izveidot um, pamatu konsultācijām. Šo pamatu pēc tām komisija izmantos, lai ziņotu jums par regulas ieviešanu. No tā tālāk var izrietēt priekšlikumi kas varētu virzīties dažādos virzienos, bet jau tā ceļā grāmatā konstatēsiet, ka komisijas prāt ir apkopot viedokļus pār divējādu lietojuma uh, regulu un uh, līdz šim uh, dalību valstu eksporta licenšu iestāžu viedoklis tiek apkopots. Zaļajā grāmatā arī tiek uzsvērts, ka mēs darbojamies vienotā uh, tirgu, un mums ir nepieciešams pārliecināties, ka tirgus darbojas veiksmīgi arī priekš divējādi lietojumu precēm, jo no vienas puses pastāv atšķirības divējādi lietojumu eh, preču eh, regulas izmantošanā, eh, un iespējams, ka dažkārt šīs atšķirības pastāv tādēļ, ka cilvēki nedarbojas labticīgi lab, un savukārt runājot par laika grafiku, paredzam, ka varēsim līdz gada beigām izstrādāt komisijas dokumentu pār zaļo grāmatu. Paredzam, ka tas būs gatavs līdz rudenim, iespējams pat ātrāk. Un tad varēsim jums iesniegt ziņojumu Kopumā e, tam tiks pēc tam atvēlēt vēl trīs gadi. Tālāk runājot par tehnoloģijām, kā jau norādīja dalībvalsts, var uh, pašas regulēt konkrētu tehnoloģiju izmantojumu. Ja gribam to koordinēt Eiropas līmenī, par to vēl vajadzētu noturēt diskusijas. Uh, par šo tēmu jau ir izskanējuši vairāki viedokļi. Galvenokārt viedokļi tiek pausti par to, ka šo rīcības brīvību ir jāatstāj dalību valsts ziņā. Bet vēl turpinām apkopot viedokļus par to, kā strādāt šāda veida situācijās. Tehnoloģiju straujā attīstība, kā referents jau norādīja, ir jautājums, ko varam aplūkot arī šajā regulā. Iespējams, mums ir jāmaina pielikums nevis reiz divos gados, bet reizi, e, ne tikai reiz, bet divas vai trīs viena gada laikā. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas gala termiņš ir 22. jūnijas 2012. dienā, ziņojumu pieņems 11. vai 12. jūlijā, un balsojums plenārsēdē notiks novembrī. Nākamais darba kārtības punkts - ad hoc delegācija Peru un Kolumbijā. Diemžēl gan eh, Mario Davids, gan eh, Bernars Sārns šeit nav. Aicinu līdz ar to šo darba kārtības punktu eh, izskatīt vēlāk, kad abi deputāti būs šeit. Tālāk. EK e un, un Izraels nolīgums Eh, rūpniecības izstrādājumu nu, atbilstības novērtēšanu un atzīšanu CAA, kā arī Eiropas un Vidusjūras reģionu valsts nolīguma papildu protokols. Kā saprotu, nolīgums ir panākts. Kurš gribētu par to izteikties? Pārstāvot politiskās grupas. Kā saprot, no tautas partijas neviena nav? Nē, ir gan. Lūdzu. Vārds jums. Atvainojiet, ka nepamanīju jūs. Paldies, prieksēdētāji kungs, saka Sulīdes kungs. Mareiras uh, eh, un Broka kungi ir parakstījuši vēstuli, par to notika diskusijas arī ārlietu komitejā. Es gribētu norādīt, ka ir nepieciešams izskaidrot, ko nozīmē pirmā rindkopa. Juridiski saistošs apstiprinājums, ko komisija var sniegt parlamentam, ka nepieņems e, ar noklusējumu vai citādā veidā, ka e, Izraels atbildīgās iestādes e, atbildības, kas aprakstīts 9. pantā, um, neatiec uz uh, 67. gada situāciju. Jautājums uh, par to, ko nozīmē šis juridiski. Uh, juridiski mums nepieciešami paskaidrojumi un interpretācijas, ko mēs saprotam ar šo formulējumu. Juridiski saistoši. Jo šobrīd pastāv asociācijas nolīgums starp Izraēlu un Eiropas Savienību. Ar šo šī nolīguma palīdzību jau šobrīd notiek tirzniecība starp Izraēlu un Eiropas Savienību. Un pastāv, zināmā mērā, varētu teikt, noklusējuma nolīgums, eh, pastāv mehānisms, ar kuru palīdzību Eiropas Savienības iestādes var pārbaudīt produktus, uh, kas ienāk vai no okupētās teritorijas vai uh, aneksētajām teritorijām, kuras Eiropas Savienība neatzīst. Šāda veida situācija droši vien uh, būtu spētā arī šeit, bet jautājums ir, ko mēs saprotam ar juridiski saistoši. Vai mēs iesūdzēsim komisiju tiesā? Ja lemsim, ka šeit aprakstītais pienākums nav ievērots. Uzskatu, ka te nepieciešami skaidrojumi. Mēs gribētu uzdot šo jautājumu, lai labāk saprastu, eh, kā ar to strādāt, kad uz to saņemsim atbildi. Paldies! Paldies! Vai būtu kāds deputāts no eh, sociālistiem? Kas gribētu izteikties par šo jautājumu par CAA? Tēt aicinām grupu pārstāvjus izteikties. Vai arī dot vārdu liberāļiem un pēc tam atgriezties pie sociālistiem. Paldies! Vakardien mēs uh, sagatavojam kompromisu un, protams, tas tiek arī visiem kolēģiem izdalīts. Mēs, protams, gribam, lai sistēma būtu saistoša, tādēļ arī šeit ir minēti vārdi legally binding, juridiski saistoši. Yeah, thank you, Chair. I'm... Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa gribētu nonākt pie balsojuma, saka Šākis kundze, lai arī saprotam, ka joprojām ir neatbildēti jautājumi, un mums vajadzētu turpināt tos uzdot, uzskatām, ka mūsu komitejai vajadzētu satraukties par uh, nobīdēm laikā. Un sakiet, vai tas, uh, ka, kā tas ietekmē citu uzticēšanos gan mūsu komitejai, gan parlamentam kopumā. Uh, zināmā mērā esmu vīlusies, vērojot, eh, kā eh, risinās notikumi šai jautājumā. Kalamēr eh, kungs pārst, Gonza pārstāvot zaļos. Uh, Eh, paldies, priecāmies pār eh, sasniegto kompromisu. Jūs uzdevāt jautājumu, ko nozīmē juridiski saistoši. Nu, protams, tas eh, ir definīcija jau starptautiskajos tiesību aktos. Jautājums ir, ko nozīmē saistošas um, apņemšanās. Jautājums, ko nozīmē vārds saistošs? Saistošs kam? Saistošs kādā mm, veidā? Uh, uzskatu, ka juridiski saistoši jau ir paskaidrojums un teikt vienkārši saistoši nav vērts. Noteikti atbalstām kompromisu un ja jūs gribētu e, iesniegt vēl kādus grozījumus, tad mēs gribētu tos noteikti pārskatīt. Katrā ziņā jau šobrīd varam atbalstīt sasniegto kompromisu. Bernt, mēs jau neko nenovilcinam. mēs eh, gribam veikt uh, savu darbu solīt pa solītim, ņemot vērā arī visas priekšnosacījumus. Un vēlākais oktobrī varēs balsot. Es domāju, ka mēs procesu nekādā ziņā nepalēninām. Mēs vienkārši gribam atrast visas nepieciešamās kondicionalitātes. Thank you, Ben. Paldies, Bent. Lūdzu, vārds jums nākamajam runātājam. Šis jautājums tika uzdots, saka Sulīdis kungs, lai atzīmētu, ka jautājumu zīme pastāv. Tas nenozīmē, ka tautas partija nepieņems kompromisu un ka nebalsosim par labu uh, vēstules sūtīšanai. Paldies! Uh, eh, EKR eh, e pozīcija ir šāda. Paldies visiem par konstruktīvo sadarbības garu, eh, kā strādājām pie šī jautājuma, jo projām mums īsti nepatīk formulējums vietām pirmajā rindkopā eh, kopumā. Pret eh, jautājumu neiebilstam, bet mēs droši vien atturētos, ja par to būtu jābalso. Kellers kundze, ja nemaldos, minēja aspektu, par ko grib uzdot jautājumu komisijai. Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu nostāja? Nē, atvainojiet, Tātad, eh, ko pārstāvim vēl vārds? Paldies, prieksēdētāji kungs. Pārstāvot, ko NKL, gribu norādīt, saka Šolca kungs, ka atbalstām kompromisa risinājumu. Par šobrīd notiekošajām diskusijām. Arī es uzskatu, ka mums ir nepieciešama lielāka skaidrība par juridiski saistošiem aspektiem. Mēs cenšamies eh, labāk saprast, par ko te runājam, lai neradītu jaunu pelēko zonu. Un eh, iespējams eh, risinājums būtu komisijas skaidrāk atbildes to. Jā, es tieši plānoju vērsties pie komisijas, saka priekšsēdētājs, lai lūgtu viņiem sniegt savu viedokli. Ko komisija uzskata par juridiski saistošu nostāju? Vārds Montus Monus kungam. Nē, Muņas kundze. Šobrīd komisija uzklausīja jūsu komentārus Un pēc uh, mutiskā jautājuma saņemšanas būsim gatavi atbildēt plenārsēdes laikā. Bet tiez vai tēt ir īstais brīdis komisijai skaidrot teksta redakciju, ko uh, jūs uh, apsverat mutiskos jautājumos. Atbildēsim plenārsēdē. Paldies! Paldies! Tad balsosim par šo mutisko jautājumu rītdien. Kenaka kungs lūdzu. Ja nav iespējams panākt kompromisu, tad mums ir nepieciešams papildus balsojums par mūsu piedāvāto rinkopu, par rinkopu, kurā ir iekļauts, ja vārdi juridiski saistoši. Ja nav kompromisa par šo. Ir kompromiss par rinkopu, kurā ir vārdi juridiski saistoši. Tautas partija ir pret to varbūt jūs varat paskaidrot, kāda īsti ir procedūra, bet ja nav iespējams panākt kompromisu, mēs vēlētos, lai tik balsots par šo rinklopu. Nu, tautas partija jau katrā ziņā var pat par sevi izteikties, bet cik es sapratu, tad viņi nav pret. Jāsaka, Solīdz kungs, nu, mums nav nekas pret, kā jau es teicu, pirms viena brīža mēs balsosim, mēs nebūsim pret uh, šo rinkopu, mēs vienkārši uzdodam jautājumu, lai tas tiktu ņemts vērā un ejot tālāk šajā procedūrā, mēs eh, arī domāsim par to, eh, kādu atbildi sniegs komisija. Eh, šis jautājums neliedz mums piekrist kompromisam par panākto vienošanos. Jā, nu, saka, priekšādājos es saprotu, ka ir kompromiss panākts, un par to varēs balsot rītdien. Ļoti labi, paldies! ja atgriezīsimies pie penta punkta, man jādodas uh, prom pēc pāris minūtēm par ad hoc uh, delegācijas vīdu Kolumbijā un Peru. Varbūt uh, varat īsumā iepazīstināt ar to, kas notika šīs vizītes laikā. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, būs arī rakstisks ziņojums. Un domāju, ka jūlija sanāksmē mums vēlreiz vajadzētu pie tā atgriezties, tad, kad kolēģiem būs iespēja iepazīties arī ar rakstisko versiju. Bet, protams, eh, es gribēju kolēģis arī nedaudz informēt par notieku, notikušo. Bija Eiropas parlamenta vizīte Kolumbijā un Peru. Vienu dienu pavadījām Kolumbijā, vienu dienu Peru rezolūcija, pie kuras strādājām komitejā un pēc tam uh, nobalsojam arī plenārsēdē. Uh, tiks piedāvāta arī Kolumbijas un Peru valdībām izskatīšanā. Es gribēju teikt, ka abas dienas bija tādas ļoti intensīvas. Mēs tikāmies ar abu valstu tirdzniecības ministriem, tikāmies ar pilsonisko sabiedrību gan Kolumbijā, gan Peru arī ar nozarei strādājošajiem abās valstīs, tāpat ar parlamentu Kolumbijā un Peru. Un tikāmies arī ar ārlietu ministra vietnieci un a, Kolumbijā un ārlietu ministru Peru. Un visu beidzot, protams, arī ar abu valstu prezidentiem Santosu un Umalu. Dārgie kolēģi un kolēģis, šajās sarunās Mārio Davida un eh, manis sagatavoto rezolūciju mēs piedāvājam izskatīšanai un teicām – ka ir nepieciešama saistoša ceļa kārte, lai abās valstīs labāk ievērot cilvēktiesības, uzņēmējdarbību tiesības, ārotbiedrību tiesības, tāpat arī uh, uzturēt augstus vidas standārtus. Varu jums paziņot, ka visās šajās sarunās uh, ļoti labi tika rēģēts uz mūsu rezolūcijām un abu valstu valdības, uh, arī prezidenti mums solīja ka mūsu prasības tiks izpildītas. Kolumbijas prezidents skaidri un gaiši pateica, ka viņi vēlas to darīt ne jau tikai tādēļ, lai izpatiktu Eiropas Savienībai, bet arī paši savu interešu vārdā, jo viņi ir uh, ieinteresēti uzlabot uh, kopīgo situāciju Kolumbijā. Līdz ar to mēs varam konstatēt, eh, ka eh, valstu vadības ir sapratušas eh, ar jau īstenotajām reformām vien nav gana, tādēļ ir jādara vēl daudz vairāk, jāstrādā smagāk. Un es patiešām augstu vērtēju to, ka mm, ap valstu līderi ir apņēmības pilni, savu darbu paveikt, ir gatavi strādāt pie ceļa kartes ko mēs pēc tam varēsim apspriest. Un, protams, eh, ir iespējami arī grozījumi, bet galu galā domāju, ka mūsu vizīte eh, šajās valstīs bija ļoti veiksmīga, jo mēs tikāmies ar ļoti lielu cilvēku skaitu, ar deputātiem. Uh, ar valdības pārstāvjiem, mēs viņus informējam par to, kāda ir Eiropas Savienības pieeja, kāds ir mūsu redzējums uz šo nolīgumu, un domāju, ka sarunas patiešām bija auglīgas, un mēs varam reiķināties ar labu iznākumu. Paldies! Um, tagad došu vārdu Kellers kundzei, un pēc tam arī kombijas vēstnieks varbūt vēlēsies ko pateikt. Un Elmar, protams. Un tagad priekšētāji krēslā steigsies nākamais kolēģis. Paldies! Man ir tikai papildi jautājums. Šķiet, ka komitejās bija arī uzklausīšanas. Es gribēju pavaicāt, kā uh, abu valstu deputāti reaģējuši šo nolīgumu, vai viņi bija eh, sajūsmas pilni, vai varbūt viņi arī nekautrējās paust kritiku. Gribēju pavaicāt, kā tas bija. Man tas šķist ļoti saistoši. Uh, Runājot par pilsonisko sabiedrību, es nezinu, ar ko tad jūs tur īsti tikāties, bet kāds noskaņojums valdīja pilsoņu vidū? Vai jūs runājat tikai par nolīgumu vai arī par kaut ko citu? Un jūs teicāt, ka uh, ceļa karti mm, ir, ir iespējams visai viegli prognozēt, kad tad uh, šī ceļa karte tiks pieņemta nākamā mēnesi vai varbūt nākamgad. Paldies! Good morning, everybody. Helmut? Jā, labrīt visiem. Helmut, lūdzu. Oh, ich... Paldies, priekšsēdētāji. Arī man ir divi jautājumi. Paldies, protams, Bentam par informāciju. Uh, Mēs uh, būtiski pēdējā brīdī sagatavojam šo vizīti, mēs tikām uzlūgti, tātad parlamenta delegācija tika uzlūgta uz abām valstīm. Es patiešām gribēju pavaicāt, ko darīja pilsoņi, kāda viņa bija reakcija, vai viņi uzskatīja, ka šis nolīgums pietiekami labi ņems vērā arī viņu intereses. Tad, kad mēs apspriedāmies eh, par rezolūcijām, mēs īstenībā konstatējam, ka valstīs pastāv arī vairākas problēmas, vai, piemēram, eh, bija pārstāvēti arī upuru tuvinieki. Es iedomājos, ka viņi to visu nemaz tik uh, rožainās krāsās neskatīja. Tātad vai arī cilvēkiem, kas ir cietuši, uh, Eh, šajās valstīs bija iespēja izteikties par brīvās tirzniecības nolīgumu. Tika runāts arī par ceļa karti, bet es gribēju jums pateikt, kas ir noticis šonedēļ ASV kādreizējo tātad kādreizējais ģenerālis Šantošs, kas prezidenta Uribes laikā bija uh, Eh, bruņoto spēku vadītājs, eh, viņam tika izteiktas apsūdzības, ka viņš ir kādreiz darbojies mafijā. Un vēl es gribu pateikt, ka šonedēļ mēs saņēmām ziņas, ka ir uzbrukts vienam ārotbiedrību darbiniekam. Un pagājušajā Stras... nedēļā Strasbūrā mēs arī uh, uzklausījām uh, vienu pilsoni no uh, Peru, kas arī bija cietis. Un viņš teica, ka tiek arī slepkavoti arotbiedrību darbinieki. un bieži vien viņi ir nogalināti nevis tieši savu arotbiedrības aktivitāšu dēļ, bet citu iemeslu dēļ. Nu, vai jūs ņēmāt arī, arī šos apsvērums un par to runājāt? Paldies. Monsieur l'ambassadeur, euh, est-ce que vous souhaitez? Vēstniekungs, vai jūs gribētu reaģēt euh, uz šiem komentāriem un izskanējušiem jautājumiem attiecībās Lengerkungu? No, il ne veut pas. No? Nē, šķiet, ka Eh, atbilde netiks sniegta. Okay. Uh... Eh. Bernt, vai jūs vēlētos atbildēt? Nu, dien! Dārgie kolēģi! Tad, kad mēs tikāmies ar parlamentu deputātiem, tur nepiedalījās NVO pārstāvi, bet ar šiem cilvēkiem mēs tikāmies atsevišķi. Kolumbijā mēs īstenībā tikāmies ar ļoti daudz grupu pārstāvjiem, ar akadēmiķiem, ar mācību spēkiem, cilvēktiesību aktīvistiem, žurnālistiem. Denke, Domāju, ka mēs um, iepazināmies ar gandrīz visu organizāciju pārstāvjiem, bet netikāmies gan ar arotbiedrību pārstāvjiem. Es jums varu paskaidrot, kādēļ tā tas varbūt sasaucas ar Kellers kundzes jautājumu. Kolumbijā cilvēki patiešām grib balsot par šo nolīgumu. Tas bauda lielu atbalstu. Šķiet, ka 90% no visiem politiski aktīviem cilvēkiem ir par nolīgumu. Visas partijas, gandrīz ir par to. Tikai viena politiskā grupa ir šķelta savās rindās, un es ar kolēģiem no šīs partijas arī apspriedos, ko tad īsti nozīmēs nolīguma pieņemšana. Mēs. Tātad šī politiskā grupa teica, ka ir jāparaksta nolīgums, bet nav par katru cenu jāievieš ceļu karti. un gribam teikt, ka valdība atbalstīja arī mūsu ieteikumus attiecībā uz pilsonisko sabiedrību. Viņi ir gatavi nu, spērt soļus pretī arī šajā ziņā. Es esmu pēc tam arī e, sarunājies ar trīs Kolumbijas arotbiedrību pārstāvjiem, un viņi ir principā noskaņoti pret šo nolīgumu, jo viņi uzskata, ka brīvā tirzniecība īsti nenāks valstī par labu, vai viņiem nenāks par labu. Nu, katrā ziņā mums ir jāņem vērā arī viņu viedoklis. Un, protams, līdz ar to viņi bija visai atturīgi noskaņot pret mūsu priekšlikumu. arī Peru. Mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, eh, kādā universitātē tika organizēts seminārs, un tur piedalījās arī dažādas sabiedrības kategorijas, un, un arī Peru es nedzirdēju, ka kāds protestētu pret nolīgumu. Bet tāpat neviens neprotestēja pret mūsu prasību izstrādāt ceļa karti. Domāju, ka Peru brīvās tirzniecības nolīgumu tomēr atbalstīja lielāks cilvēku skaits nekā Kolumbijā. Uh, Vienīgi uh, kas eh, protestēja pret šo nolīgumu vai nebija tik sajūsmināti par to, bija piensaimnieki. Viņi bija nobažījušies par eh, piena produktu importu no Eiropas Savienības, un to viņi arī skaidru un gaišu pateica. Jo attiecībā uz piena produktiem privās tirsniecības nolīgumā ir paredzēti gari pārejas termiņi. Tie ir iekļauti nolīgumā un šķiet teikt, eh, ka garākais termiņš, kas ir paredzēts, ir 17 gadi pēc līguma stāšanās spēkā, un Peru valdība lūdza ieviest šādus pārējais pasākumus, lai aizsargātu savus piensaimniekus. Lai uh, Eiropas uh, eksports viņus, tā teikt, nenospiest uz ceļiem. Helmut, runājot par tieslietu sistēmas reformu. Kolumbijā mēs tikāmies ar uh, prokurora uh, vietas izpildītāju un Strasbūrā mēs tikāmies arī arī ar vienu arotbiedrību pārstāvjiem, kas amatā ir tikai dažus mēnešus, un jāsaka, ka prokuratūra ir gatava veikt dažas tādas reformas. Protams, ir jāizskata arī horizontālas lietas mēs esam dzirdējuši, ka dažādās prokuratūras nodaļās paralēli tiek izskatīta viena un tā pati lieta, jo ir eh, jāņem vērā arī eh, horizontālā dimensija. Un attiecībā uz arotbiedrību pārstāvjiem prokuratūrā ir izveidota pat tāda īpaša struktūra, kas nodarbojas tieši ar šo lietu izskatīšanu. Līdz ar to mēs konstatējam, ka reformas patiešām tiek ieviestas bet ar ceļa kartes palīdzības aizstošiem instrumentiem mums ir jāparūpējas, lai valsts patiešām izpildītu savus saistības. Martā Eiropas Savienība sagatavoja ziņojumu par nesodāmību Kolumbijā, un mēs konstatējām, ka bijuši 1500 gadījumi, kad pret arotbiedrību pārstāvjiem un eh, darba ņēmējiem bija eh, pielietot vardarbību, un šie gadījumi nav pietiekami rūpīgi izmeklēti. Ja tiks uh, ieviesta jauna tieslietu sistēma, jauna izmeklēšanas sistēma, Es gribēju teikt, ka tur prokuratūrā ir milzīgas uh, lietu kaudzes, šie akti, to daudzums ir vienkārši neaptverams, un tādēļ ir uh, jāsaprot, kuras ir prioritātes, ir sākumā jāizskata pašas svarīgākās un akūtākās lietas. Un, protams, varbūt visi 1500 lietas nav iespējams pietiekam ātri izskatīt. Man šķiet, ka tur patiešām, tā teikt, ledus ir sakustējies, bet eh, ir jāparūpējas, lai mēs pietiekam uzmanīgi sekot visam valstī notiekošiem. Paldies! Merci. Euh. Paldies! Kā saprot, ziņojums būs pieejams nākamnedēļ, un tad tas tiks izplatīts kā parasti. Pāriem pie septītā darba kārtības punkta EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīguma noteikuma paplašināšana, attiecinot tos uz tekstilu izstrādājumu divpusēju tirzniecību. Gribu atgādināt uh, kontekstu, pirms dodu vārdu eh, Žoržam Kutas kungam. Pagājušo gadu Inta pieņēma pagaidu ziņojumu par EK un Uzbekistānas nolīgumu eh, tekstilu izstrādājumu tirsniecības jomā, un eh, ziņojuma doma bija koncentrēties uz to, kā tiek izmantot procedūra saskaņā ar 81.3 noteikumu Eh, lai novērstu eh, piespiedu eh, bērnu nodarbināšanu Uzbekistānā. Un šāda veida pagaidu ziņojumā izstrādājām ieteikumus, rekomendācijas komisijai. Plenārsēdē pēc tam, kā zināt, izskanēja intas priekšlikumi Eh, tikpat kā vienprātība par tiem tika panākta. Process gan nav noslēgts, Intai ir jāturpina strādāt. Inta eh, priekšsēdētājs eh, aicināja komisiju ierasties uz šo sēdi, Devīnīkungs. Vai esat šeit? Vai esat mūsu vidū? Atvainojiet, ja komisijas pārstāvis drīz ieradīsies, viņš nedaudz kavējas. Nekas, saka priekšsēdētājs. Un attiecībā uz padomu un Dānijas prezidentūru uh, un uh, ar Eiropas ārējo uh, darbības dienas Maldonado kungs, vai esat ieradies? Jā. Dod vārdu Žoržam Kutas kungam. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori în primul Dargi colegi, Pirmām kārtām gribēju jums atgādināt, ka bija šis pārejas ziņojums. Un, lai varētu vienoties par partnerību ar Uzbekistānu un ar Uzbekistānu par kokvilnas tirzniecību, tika noslēgts līgums. Mēs esam dzirdējuši, ka bērni tiek spiesti strādāt šajos uh, kokvilnas laukos, un tādēļ mēs lūdzām, lai komisija izstrādā ziņojumu. Ziņojumu pieņēma ar lielu balsu pārsvaru un uh, atļauju piešķirs vēlāk, tad, kad komisija un padomu būs izskatījuši mūsu prasības. Par ko tad mēs īsti runājam? Pirmām kārtām mēs pieprasām, lai padome un arī komisija mudina Uzbekistānu pie sevis uzņemt trīspusēju novērotāju misiju, kam būs tiesības valstī brīvi pārvietoties, ražas novākšanas laikā, tad, kad tiek novākta kokvilna, lai varētu pārliecināties, vai starptautiskās darba organizācijas konvencija tiek ievērota. Bez tām gribam arī uzsākt izmeklēšanu. Par pagaidu uh, atteikšanos no preferenču schēmas. Eiropas parlaments vēlas izplatīt uh, likumdošanas priekšlikumu. Ņemot vērā to, ka esam konstatējuši bērnu eksploatāciju un bērnu darba uh, esamību Uzbekistānā. Gribēju pateikt, ka Uzbekistāna īstenībā ir parakstījusi ļoti daudzas uh, konvencijas, ļoti daudzas cilvēktiesību konvencijas, kas pieņemtas ANO, bet eh, izskatās, ka tomēr uh, viņi visu parakstīto neievēro tā, kā nāktos. Es gribēju uzdot jautājumu un ceru, ka saņemšu arī atbildi. Vai jūs varat eh, detalizēti pastāstīt, kā norisinās dialogs ar Uzbekistānu? Un vai pastāv iespēja, ka rudenī Tad, kad tiks novākta kokvilna, eh, uz Uzbekiju varēs doties SDO novērošanas misija. Un cik lielā mērā komisija ir ievērojusi parlamenta prasību uzsākt izmeklēšanu? Tāpat runājot arī par eh, preferences kritērējiem. Un, protams, šis bērnu darba jautājums joprojām ir aktuāls. Vai komisija varētu komentēt, lūdzu? Vārds komisijai. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties komisijai par to, ka devāt mums iespēju pastāstīt par to, ko esam paveikuši. Īpaši kopš brīža, kad šajā zālē izteicām solījumu rīkoties lai saprastu Uzbekistānu, kurai nav citu uh, iespēju kā sadarboties ar starptautisko darba organizāciju. Esam uh, intensificējuši politisko spiedienu šo valsti. Ko esam paveikuši? Uh, politiskie uh, pūliņi uh, koncentrējās uz centieniem saprast Uzbekistānu, kam nebija uh, citu iespēju, kā uzsākt sadarbību ar starptautisko darba organizāciju. Pagājušo gadu komisija Taškentā sarīkoja kopīgo misiju ar Eiropas eh, ārējās darbības dienestu. Noturējām konsultācijas, piedaloties uh, Uzbekistānas uh, cilvēktiesību centra pārstāvjiem un uh, sociālo lietu ministrijas pārstāvjiem ar ģenerālu prokuroru, kā arī Pasaules bankas un UNICEF pārstāvjiem tikāmies. Komisija visiem, kas piedalījās, izsūtīja skaidru signālu, ka ir e, Uzbekistānai jāpild tas, kas apsolīts starptautiskajā darba organizācijā. Šis signāls oficiāli tika vēlreiz atgādināts e, e, Eiropas Savienības Uzbekistānas sadarbības padomē sta, ikgadējā starp, starp institūciju sanāksmē. Pēc tam notika arī regulāri pēcpasākumi, un tos rīkoja Uzbekistānā esošie vēstnieki no Eiropas Savienības, kā arī Uzbekistānas vēstnieks eh, šeit, Briselē. Tikāmies arī ar starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem šeit, Briselē. Uzbekistāna nolēma eh, starp eh, institūciju sanāksmes laikā runājot par tirsniecību un investīcijām, nolēma sarīkot konferenci par to, kā piemērot starptautiskās darba organizācijas uh, Šī konferences notika 3. E, maijā Taškentā. Piedalījās e, darba organizācija, komisijas dienesti un ārējās darbības dienests. Mums ir jāatzīst, ka Uzbekistāna šo sanāksmi organizēja ļoti nopietni. Komisija strādāja kā starpnieks, e, kas palīdzēja atjaunot dialogu. Gan pašas konferences laikā, gan vēlākajās sanāksmēs īpaši ministru līmenī. Tāpat eh, mēs sniedzām savu ieguldījumu, eh, uzsākot jaunu komunikācijas veidu, tātad eh, stiprinot sadarbību starp Uzbekistānu un Starptautisko darba organizāciju. Konkrēti un atbildot uz deputātu, kas uzdeva šo jautājumu, jautājumu. Uzbekistānai ir jāpieņem BIT eh, misija uz vietas. Jūni šī šomēnes um, eh, ANO eh, nosūtīja uh, E, Uzbekistānai e, ziņojumu, norādot, ka e, tai vajadzētu atsākt sadarbību ar Starptautisko darbu organizāciju, īpaši attiecībā 138. pantu un 182, kas attiec uz vecumu un apstākļiem, kādos drīkst nodarbināt bērnus darbā. Pēc tam komisija ļoti uzmanīgi sekoja līdzi attīstībai BIT konferences attīstībai, kas notika māja beigās, jūnijas sākumā. Šogad pēc eh, konferences nenonācām pie kādiem konkrētiem secinājumiem attiecībā uz bērnu eh, nodarbinātību konkrētāk eh, Uzbekistānā. Šī grupa nepieminēja problēmas, kas pastāv sas, saistībā ar bērnu darbu Uzbekistānā. Komisija ir ievies izstrādājusi eh, lauksaimniecības atbalsta programmu Uzbekistānai, kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka lauksaimniecības eh, ļoti eh, spēcīgi var, tas lauksaimniecības izmaiņas var palīdzēt bērnu darbu izskaušanā. Eh, jāatzīst, ka šobrīd šīs darbs eh, ir saistīts ar desmit miljoniem ieņēmumu, kas ir, protams, ņēmama, vērā ņemama summa. Vēl atbildot uz izskanējušo jautājumu. Mēs uzskatām, ka Uzbekistāna ir veikusi pēdējo sešu mēnešu laikā konkrētus pūliņus un tā ir reaģējusi uz parlamenta pagaidu ziņojumu, kā arī uz komisijas izdarīto spiedienu. Un pēdējais eh, aspekts, uz ko gribu norādīt, kas ir ļoti svarīgi, Uzbekistāna eh, BIT Ženēvā norāda, ka pieņems eh, misiju, kurā uz vietas izvērtēs situāciju Uzbekistānā rašas ievākšanas laikā. Mēs strādāsim ļoti cieši ar Uzbekistānas iestādēm, bet principā mums komisija ir jāparaugās, Kā šāda misija konkrētāk varētu tikt sarīkota? Vēl gribu atbildēt jautājumu par eh, vispārējām priekšrocībām. Jūs jau zināt, kā darbojas sistēma. Komisija var uzsākt eh, izpēti, eh, lai konstatētu vispārējos priekšrocības, lai, ku, balsoties uz BIT konkrēta ziņojuma pamata. Komisija var rīkoties tikai tad, ja BIT, kā to paredz padoms un parlamenta regula, norāda, ka pastāv e, da, bērnu e, nodarbinātības problēmas Uzbekistānā, kas tika iekļauts e, ikgadējā ziņojumā par Uzbekistānu. Tā kā juridiski mums nepastāv iespējas uzsākt procedūru, norādot, ka pastāv sistemātiski uh, starptautiskās darba organizācijas uh, konvencijas eh, pārkāpumu Uzbekistānā. Katrā ziņā priekšsēdētāja kungs paldies eh, par iespēju izteikties. Uzskatu, ka komisijas un parlamenta kopīgie pūliņi jau ir nesuši augļus. Paldies! Un tagad ar, pārstāvot Eiropas ārējās darbības dienas Madonādo kungs. Thank you, President. Paldies, priekšstādātāji. Man nav daudz ko pieminēt tam, ko jau teica uh, komisiju un Kasākungs. Mēs pilnībā piekrietam viņu pieejai un mēs esam sadarbojušies ļoti cieši ar komisiju, it īpaši ar Tirdzniecību ģenerālo direktorātu un ar Dānijas prezidentūru un Eiropas Savienības delegāciju Ženēvā. Tā kā mēs visi strādājam roku rokā un uh, esam visi ļoti apmierināti ar rezultātiem. Tas parāda, ka ja mēs sadarbojamies pie uh, viena mērķa, tad mēs tiešām panākam labus rezultātus un tad uh, veicinam arī uzticību no iesaistītās valsts, no Uzbekistānas šī gadījumā, un tad mūsu mērķis ir dot savu ārtavu uzraudzības uh, misijas rīkošanā nākamās ražas laikā un arī 182. konvencijas īstenošana. Ir vēl viens elements 19. Jūlijā būs sadarbības sanāksme ar Uzbekistānu Taškentā, un mēs domājam par šiem jautājumiem runāt atkal, tiklīdz mums būs vairāk informācijas par to, kādas soļi tiks spērti nākamo mēnešu laikā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Merci, monsieur. Paldies. Kā saprotu, mums ir izdevies īstenot Eiropas diplomātiju. Paldies. Pirms dodu vārdu referentam. Vēl vārds eh, ēnu referentam Polam Mērfijam un citiem komisijas locekļiem, kas grib izteikties, pēc tam atkal došu vārdu uh, Kutaš kungam, kas varēs eh, rēģēt uz komisijas teikto un atbildēt jautājumiem. Jā, paldies. Manuprāt, ir īstais brīdis, lai atkal runātu par šo jautājumu, ņemot vērā tikko pieņemto rezolūciju tuvojas ražas laiks Uzbekistānā, un, godīgi sakot, es neuzskatu, ka Uzbekistāna ir pavirzījusies uz priekšējā jautājumā. Man lasītie ziņojumi norāda to, ka jau pavasarī ir notikusi ražas novākšana, un tur ir iesaistīti arī bērni ra ravēšanā un tam līdzīgi visā valstī, un tas norāda, ka šī valsts savu praksi nav mainījusi. Ja nekas nemainīsies un situācija būs tāda pat kā pagājušajā gadā, tad mēs runājam par diviem miljoniem pat vairāk bērniem, kas tiek iesaistīti piespiedu darbā, un tas vienkārši nav pieņemami. Tas, ko es esmu izlasījis saistībā ar kokvilnu, norāda, ka tas progress, kuru saskata komisija, nu, par to vēl pastāv jautājumi. SDO ir ziņojusi saistībā ar kokvilnu, ka Uzbekistāns valdība ir norādījis, ka tā nepieņem šādu trīspusēju uzraudzības misiju, tā varētu pieņemt kaut kādu mazāku līmeņu misiju, bet, ja izlasām parlamenta rezolūciju, tur ir pilnīgi skaidri pieprasīts, lai būtu augsta līmeņa trīspusēja misija, kurai būtu brīva pārvietošanās, kas varētu uh, arī braukt uz kopiem un laukiem un skatīties, kas šo ražu novāc. Es uzskatu, ka tieši šī nostāja būtu jāatbalsta. Šis fakts, ka Uzbekistāns valdība var uh, pateikt, ka tā nav gatava šādu misiju pieņemt, nu tad jau kāda jēga pieņemt uh, konvenciju par bērnu darbu. Un vēlos uh, jautāt, vai tas tiks ierakstīts arī progresa ziņojumā par Centrālās Āzijas stratēģiju, jo cilvēktiesība ievērošana ir ļoti būtiska daļa šai stratēģijai. Un uh, šeit mēs redzam, ka tas netiek darīts. Es aicinu uh, padomu un komisiju izdarīt lielāku spiedienu uz Uzbekistānas valdību un nepieņemt eh, to, ka tiek eh, organizēta zamāka līmeņa uzraudzības misija. Jārliek augsts līmeņa, trīspusēji uzraudzības misija jau šogad, citādāk mēs vienkārši ļaujam eh, valdībai darīt visu, ko tā vēlas. Jau iepriekš Uzbekistāna mums ir teikusi, mēs esam ratificējuši SDO konvenciju, uh, tas jau pats par sevi ir ļoti labi, bet ja tas dzīvē neko nemaina, tad kāda jēga, e, ja joprojām dzīvē ļoti daudz bērnu tiek iesaistīti piespietu darbā. Tādēļ mēs uzskatām, ka tas nav pieņemami. Paldies. Skakirēl. E, Kellers kundze. Um, indeed, the Paldies. Patiesi progress, kur minēja komisija, tas izklausās ļoti labi, bet uh, ir, protams, jāpaskatās, vai tiešām dzīvē tā ir noticis. Cerams, ka šī misija palīdzēs mums noskaidrot, un es atbalstu arī to, ko teica Pols, nu pat, ka, kā mēs parlamentā esam teikuši, ir jābūt augsta līmeņa misijai. Ja patiešām ir tā, ka Uzbekistāns valdība nav gatava pieņemt šādu misiju, nu, tad uh, iespējams jums ir atšķirīga informācija saņemta, varbūt jūs varētu paskaidrot, par kādu misiju tad jūs runājat. Un uh, noteikti jāskato ziņojums pēc šādas augstlīmeņa misijas un jādomā par to, kāda būtu tālākie soļi. Merci. Paldies. Žorž, vai jūs vēlties tēt diskutēt ar komisiju? Katrā gadījumā jūs būsiet pēdējais, kas runās. Tātad gribat izteikties vēlāk. Lūdzu, vārds jums. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties kolēģiem. Esmu gandarīts, ka arī komisija ir uh, paudusi savu labvēlību. Es ceru, ka viņi turēs doto vārdu un uh, ka Uzbekija ievēros savus saistības uh, un uzņems novērotāju misiju. Bet Uzbekijas valdības nostāja man patiešām sagādā raizes. Es neesmu īsti pārliecināts, vai valdība patiešām uzņēmas novērotāju misiju valstī. Mums īstenībā vairs nav atlicis daudz laika, tādēļ es pieprasu, lai komisija beidzot eh, veicina šo dialogu, lai mēs beidzot saņemtu Uzbekijas valdības atbildi, ka viņi uzņems eh, šo novērotoju misiju valstī ka SDO pārstāvi valstī tiks ielaisti. Mums, kā INTA komitejai, eh, vajadzētu paust arī kristiskākas nostājas. Protams, ja ziņojums būs eh, pozitīvs, tas būs ļoti jauki, bet ja Uzbekijas valdībā mēs neatradīsim dzirdīgas ausis, tad situācija tikai sarežģīs. Es ceru, ka sarunas beigās vainagosies ar labu rezultātu un ceru, ka beigās mēs sastapsimies ar sapratni no Uzbekijas valdības puses. Paldies! La Commission. Vārds komisijai un ārējās darbības dienestam. Vispirms komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Principā eh, esam viensprāts ar jums. Principā jau esam nolēmuši par to, ka misija tiks rīkota, vēl tikai jānolem par to, kā konkrēti tam uh, jānotiek. Uzbekistāna arī dzan skaidri pauda vēlmi misiju uzņemt. Kā tas notiks, uh, tas vēl mm, jāraugās. Ņem vērā izskanējušos komentārus. Par to ir jālem, vai misija būs uh, no uh, cik būs eh, dalībnieki šādā misijā, kas būs galvenie partneri. Šobrīd konstatē, ka mums ir svarīgi tas, ka uh, eh, SDO biroja eksperti ierastos uz vietas un konstatētu, kas ir realitāte. Eh, kā jau norādīja, tātad par principu esam vienojušies, par detaļām vēl jāvienojas un par tām arī informēsim jūsu komiteju. Paldies! Maldot Nādo kungs. Paldies, priekšādātāja kungs. Tik mums zināms, galvenais pārmetums SDO uh, ziņojumā ir par bērnu darba izmantošanu kopvilnas ražas novākšanā. Nav, it seems nav. Jā, nezinu, kas notika atvainojiet. Sākšu no jauna. Tātad, cik mums ir zināms, izējot no attiecīgās SDO komitejas secinājumiem, galvenās grūtības, galvenie pārmetumi Uzbekistānai ir par to, ka tiek izmantīts piespiedu bērnu darbs kokvilnas novākšanai. Tas nozīmē, laikā no septembra līdz novembrim. Mēs esam ņēmuši vērā parlamenta deputātu teikto par to, ka arī pirms tam, pirms šiem mēnešiem arī bērnu darbs tiek izmantots, bet uh, pagaidām mums ir informācija par uh, laikos no septembra līdz novembrim. Un, protams, jebkurai novērošanas misijai Jau arī sākotnējos secinājumos tika runāts par uh, vērošanas misiju ražas laikā. Tādēļ ir svarīgi uh, atcerēties par uh, to. Un arī, protams, kāda veida būs šī misija. Kā arī teica jūs cienījamies deputāts, SDO rezolūcijā tika runāts par augsta līmeņa novērošanas misiju. Uh, Tāpat SDO novērojot vai cenšoties apzināt situāciju attiecībā uz konvenciju īstenošanu, ir ļoti dažādi veidi misijas, ko var izmantot. Un tas ir viens no elementiem, par kur vienmēr runājusi Uzbekistāns valdība. Viņi nesaprot, kādēļ tiek pieprasīta augstākā līmeņa novērotāja misija un netiek sākts ar tādu tehniskāku līmeni izmantojot citas iespējas, kuras piedāvā konvencijas izcinošanas procedūra. Šādā situācijā mēs cenšamies atvieglot un veicināt ceļu pretim risinājumam attiecībā uz novērotāju misiju šīs uh, misijas apris ir jāizlem SDO un Uzbekistānas valdībai savā starpā. Un uh, misijas mērķis ir novērot situāciju kokvilnas ražu novākšanas laikā. Jāapzinās, uh, jāredz, vai šīs ražu novākšanas laikā tiek izmantots bērnu darbs vai nē. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Un Līdz šim eh, tas, ko Uzbekistāns valdība ir nosūtījusi SDO, ir par to, kāda būs šī novērotāja misija - tehniski augsta līmeņa, zemāk līmeņa. Un, protams, misija ir vislabākais veids, kā noskaidrot, kā lietas tiek risināts dzīvē. Esmu pārliecināts, izējot no visiem piemēriem pagātnē, ka tikai novērotāji uz vietas var pārliecināties par to, vai tiek vai netiek izmantoti bērni ražas novākšanā. Lūk, tas ir jāaptur prātā. Mēs zinām, ka SDO, kā organizācija, kas ir atbildīga par konvencijas īstenošanas uzraudību, var noskaidrot, vai Eh, šādas lietas notiek, un kā arī es teicu, nu, sadarbības komitejā, kas notiks eh, jūlijā Taškentā, mēs arī jautāsim valdībai attiecīgajām amatpersonām Uzbekistānā par to, kādi ir soļi paredzēti attiecībā uz novērotāju misiju. Mēs zinām, ka SDO organizē šo misiju un uh, Par to ir jāvienojas pirms jūlija beigām, lai būtu iespējams nosūtīt misiju saulaicīgi un sagatavoties nepieciešamajiem darbiem. Es piedāvātu pagaidīt līdz tam mums jāuzticas SDO sekretariātam, lai SDO mūsu pavēstītu, vai notiks šī misija un kāda būs šī misija. Paldies! Merci, monsieur. Paldies! Atgādināšu, ka Uh, referents vēl vēlāk komitejai ziņos pār to, kas tiks nolemts. Tātad Žoržs Kutašs, mūsu referents, uh, vēl tāds teiks noslēgumu vārdus. Așa cum am spus, din păcate, timpul, timpul este... Paldies, priekšsēdētāji. Mums, diemžēl, nav daudz laika. Jūlija vidū mēs uh, pārtrauksim darbus kādu laiku, jo sāksies atvaļinājuma laiks, bet es šeit neredzu nekādu citu risinājumu. Ceru, ka komisija ar padomi neatlaidīgi mēģinās uzsākt dialogu ar Uzbekiju un varēs pierādīt savu taisnību. Bet eh, sastādītais grafiks man galīgi nav paprātam. Ziņojumu mēs pieņēmām jau pavasarī, tagad jau ir eh, iepriekšējā gadā un tagad jau ir 2012. gada jūlijas. Un īstenībā eh, problēmas jau nav atrisinātas. Eh, oktobrī, eh, rudens mēnešos notiks ražas novākšana. Es gribu, lai novērotāji varētu brīvi pārvietoties Uzbekijā bez jebkādiem ierobežojumiem. Mēs skaidri un baiši pateicām, ko mēs par to visu domājam savādāk. Mums nav paprātām tas, ko dara abas citas institūcijas. Paldies, pārējiem pie astotā darba kārtības punkta. Uh, Eh, jautājums, pie kura joprojām gribam strādāt. Tātad pirmā pielikuma izmaiņas, tātad eh, padomas eh, regulai ar mērķi izslēgt vairākas valstis vai reģionus no saraksta, kas pabeiguši sarunas. Tātad regula 1528 2007. Uh, referents ir Dēvids Mārtiņš, kas nekad nebaidās no ļoti nozīmīgu jautājumu izskatīšanas. Mārtiņa kungs, vai jūs varētu lūdzu nedaudz uh, atgādināt par šī dosie saturu un pēc tam sāksim diskusijas? Thank you, Chair. Paldies eh, priekšētāji par ļoti laipniem vārdiem. Uh, Mēs jau pārsēs esam runājuši par šo jautājumu, bet uh, parasti es izkos kodolīgi, bet šoreiz vēlētos tomēr runāt ilgāk, jo ir būtiski jautājumi, par kuriem nav īsti saprašanas un jāsaka, arī man ir kļūs, nostāja kļūsi stingrāka par šo dokumentu. Pirmkārt, kā jau jūs teicāt, tas ir priekšlikums, atcelt eh, PTO izņēmumu, kas pieļāva vairāk 36 eh, valstīm eh, saņemt atvieglotu pieeju mūsu tirgumu. Mēs piedāvājam pabeigt šo situāciju sākot ar 1. janvāru 2014. gadā un 17 valsts tiktu izņemtas no patreizējās schēmas, un tad būtu jāizmanto GSP vai eh, vispār jāceļ kādu priekšrocību režīmu. Manuprāt, eh, ir pilnīgi skaidrs, kādā klimatā mēs piedāvājam šos priekšlikumus, un es eh, kā komitejas pārstāvis biju gan Kenijā, gan Zambijā. Esmu runājis ļoti daudziem Āfrikas valstu pārstāvjiem un arī no Karību jūras un Klusa okeāna valstu pārstāvjiem esmu ticies. Un ir, viņi uzskata, ka šāds solis ir šantāža, ka mēs cenšamies viņus piespiest izveidot režīmus, ar kuri viņiem nepatīk. Uh, un esmu pārliecināts, ka komisija, protams, teiks kaut ko pretēji, bet visi viņi saka, ka komisija vienkārši cenšas iegūt tirgus piekļuvu. Kā mēs runājam par valsts iepirkumiem, par no, autortiesībām, tad visi šie nolīgumi ir ārkārtīgi sarežģīti un ir ļoti grūti uh, Uh, viņiem noslēgt šos uh, līgumus tajā laikā, kas viņiem ir atvēlēts. Vēlējos runāt par dažiem maldīgiem uzskatiem. Es uh, esmu ar Robertu daudz runājis par to, un viņš man saka, mēs nevaram visu laiku pagarināt šos termiņus. Bet patiesībā, kā es Robertam saku, mēs nekad neesam agrāk ieviesuši nekādas termiņas. Mums bija 2007. gadā at, izņēmuma atcēlums, un par to mēs laiku esam uh, pagarinājuši, un 2014. Dat, gada datums par to vienpusē ir izlēmusi komisija. Bet uh, arī 2014. gads um, dažiem mūsu partneriem ir vienkārši neiespējams termiņš. Šī pirmā reize, kad mēs esam noteikuši termiņu, kad mēs pieņemsim šo grozījumu, tad datums būs konkrēts, vai tas būtu 2014. gada 1. janvārs vai arī, kā es piedāvātu, 16. gada 1. janvārs vai arī kāds cits datums. Tad, kad šis datums tiks iekļauts regulā, tad tas būs uh, fiksēts. Un uh, nav tā, ka mēs varam esim tad to visu laiku pārcelt. Tik līdz regula tiks uh, uh, grozīta, nebūs iespējams šo datumu vairs mainīt. Es esmu piedāvājis 2016. gada sākumu Kādēļ 16. gads? Eh, daļai tādēļ, ka es, protams, zinu, ka komisija teiks, eh, ka mums eh, ir jāizveido sadarība ar PTO. Es nepieņemu to, ka ir ka varētu teikt, ka mēs pārkārtnam savus pienākumus, ka ne ACP valstīs rīkojas, lai atceltu mūsu šo izņēmumu. Un ja netiks panākt atbilstību ar 2014. gadu, tad šīs ne ACP valsts rīkosies negatīvi. Nu, es nedomāju, ka viņi uh, kādā veidā versīsies pret mūsu PTO, ja mēs nepieņemsim šo grozīmu. Lai nu kā, es uzskatu, ka mums ir jānosaka datums. Uh, kādai 16. gads, nu, ja mēs izmantotu 14. gadu, kā piedāvā komisija, saskaņā ar mūsu pētījumu, šis lūk pētījums, mēs uh, nesakām valstīm, ka viņi zaudēs šīs priekšrocības, ka varētu zaudēt, ja nesakām, ka viņi noteikti zaudēs, jo saskaņā ar šo pētījumu, ja netiek panākt atbilstība uh, līdz jūlijā 2012. gadā, jo nav iespējams uh, īstenot ratifikāciju līdz 14. gada sākumam. Tātad septembrī pēc 2014. gada tad šīs valstis tiek uh, izņemtas no regulu un nav viņām privileģēta piekļuvu tirgu. Es neuzskatu, ka 14. gads būtu saprātīgs. Tāpat mēs vienojamies, ka tas nav abstrakts jautājums, tas uh, radīs patiesu ietekmi valstīs, par kur mēs runājam. Uh, Eh, Kenija visticamāk eh, būtu zaudējis visvairāk, ja mēs pieņemsim 14. gadu, viņi zaudēs tarifu priekšrocības visām precēm, it īpaši uh, ziediem. Un tas varētu divkārši nāk par viņu galvu. No vienas puses viņiem būs no nulles tarifa līdz jāpāri pie tarifiem, un tad viņu Uh, lielākajam konkurentam būs pretēja situācija, viņiem tiks uh, noņemti tarifi, un uh, līdz ar to šī valsts nonāks ļoti neizdevīgā situācijā Kenijā. Tad, ja pārējiem pie citiem, citām valstīm, kas daudz zaudēs, tur problēma nav tas, ka viņi nevēlas parakstīt, bet tādēļ, ka viņi ir daļa no sadēka un uh, daļa no muitas savienības ar Dienvidu Āfriku. Viņiem ir jāsadarbojas ar SADEK partneriem, pirms viņi var parakstīt AIPA. Uh, un, uh, ja mēs uh, piespiežam Botsvānu parakstīt šādu līgumu, tad mēs mazinām reģionālo integritāti un solidaritāti. Ja, un savukārt, ja viņi zaudēs savas priekšrocības, tad Namībijas aprēķins viņi zaudēs 59 miljonus gadā. Tas ir ļoti ievērojams naudas apjoms šāda uh, izmēra valstīm. Un Namībija 2014. zaudēs uh, arī EDF atbalstu, tātad tā nevarēs saņemt um, līdzekļus attīstībai tā kā tas eh, mazina arī mūsu attīstības stratēģijas efektivitāti. Tā kā sanāk, ka mēs rīkosimies netaisnīgi, mazinot attīstības iespējas, ja pieņemsim 2014. gadu kā termiņu. Attīstības komiteja aicina atteikties vispār no termiņa attiecībā šo regulu. Uh, Mans eh, ieteikums, kā jau teicu, ir 2016. gads, bet vēlos pilnīgi skaidri teikt, ja mēs neinospraudīsim 2016. gadu, tad uh, mēs katrā ziņā uh, neatbalstīsim 14. gadu, mēs tad balsosim pret šo regulu kopumā. Mēs nekādā gadījumā nevaram atbalstīt uh, termiņu 2014. gada 1. janvārs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam, kas tagad radikāli ķeras klāt uh, ar saviem radikāliem viedokļiem katram no ziņojumiem. Tagad došu vārdu ēnu referentiem, pirmkārt eh, Kristoferam Fendram. Paldies! Vispirms pastāstīšu par to, kas mani iepriecina. Tas ir fakts, ka te ir. Referents eh, norāda, ka tas ir jābeidz. Sākām 2007. gadā, un eh, doma bija panākt pagaidu risinājumu, lai eh, aizpildītu, tā teikt, būtiskākos tukšumus. No 2007. gada, ja raugāmies līdz 14. gadam, ir gana ilgs laiks, un jautājums, vai līdz šim laiks ir izmantots veiksmīgi, vai viss darbojušies konstruktīvi vai nē, nu, šos jautājumus atstāsim pie malas un atcerēsimies, ka vajag noslēgumu. Jo, kad sākām eh, pieminēt 2007. gadu, tas nav nejauši izvēlēts datums, un arī 14. gads ir ar mērķi izvēlēts gads. Kāds strādām ar GSP arī te norādījām 2007. gada 1. janvārs, kam ir iemesli. Ja raugāmies uz Ekvadoru, e, par te bija daudz diskusiju par to, ka e, Ekvadora ir e, vidēji augstu ieņēmumu līmeņa valsts, Un, ja es norādu, ka citas e, brīvi izvēlētas valsts vai vēsturiski iemeslu dēļ izvēlētas valstis, lai arī zaudā GSB, ka tam e, vajadzētu iespēju saglabāties šai sistēmā līdz 14 gadam. Es uzskatu, ka tas nav taisnīgi. Piemēram, Botsvāna. Tā nav e, vidēja augstu ieņēmumu līmeņa valsts. Es uzskatu, ka mums vajadzētu koncentrēties uz e, IKP salīdzinām ar uh, ar uh, Eiropu. Es neuz, tātad, lai labāk saprast, par ko runājam. Šobrīd norādā, ka viņi joprojām to saklabās, lai arī Ekvadora tiks izslēgta. Es uzskatu, ka 2017. gada izvēlēji pamatā ir bijusi zināma loģika. Nepiekrītu dažu uh, AKK valstu paustiem argumentam, ka ar šo priekšlikumu cenšamies izdarīt spiedienu uz viņiem parakstīt. Jo ja PTO iz, uh, izstrādātu šādu uh, jautājumu, tad nu, situācija mainītos. Ja mēs vienojamies par datumu, tad gan mums, gan viņiem top skaidrs, līdz kuram brīdim jārīkojas. Protams, un ap to diskusijas koncentrējušās ir pastāvīgi, ja būtu runa tikai par piekļuvu tirkumu, tad viss būtu vienkārši, bet mēs lēmām iet tālāk, jo piekļuvu tirkumu vien negarantēs attīstību. Galvenais iemesls, kādēļ tā darām, ir tas, ka mēs negribam eksportēt atvērtu tirgu. Nu, es gribētu, lai manī vairāk lobētu Eiropas eh, valstis ikas. Nē, bet pārējās valstis man drīzāk uh, aicināja investēt un rīkoties, bet diemžēl bieži vien nepastāv šāda spiediena vai intereses uh, veikt investīcijas, attīstīt tirsniecību ar šīm valstīm. Galvenais iemesls, kādēļ rīkojamies, ir, lai panāktu attīstību, un mēs nedrīkstam koncentrēties uz piekļuvu tirkumu vien. Es uzskatu, ka mums vajag eh, rīkoties konsekventi politiskā ziņā un eh, attiekties pret mūsu partneriem kodīgā veidā. Uzskatu, ka izvēlētais gads 2014. gads ir labs, un gan mūsu, gan viņu labad ir nepieciešams tiesiskais, um, tiesiskā skaidrība, un uh, šai ziņā 2014. gads ir labi izvēlēts laiks. Mēs varam spekulēt, kas notiktu, ja mēs pagarinātu termiņu līdz 15. vai 16. gadam, kādus riskus uh, tas radītu, nu, bet man šādas spekulācijas nepatīk. Tāpēc mēs esam izvēlējušies 2014. gadu. Mēs varētu Un eh, neformāli jau mēs pie kafijas, eh, kafijas esam runājuši par to, vai būtu iespējams rast kādu eh, kompromisu risinājumu. Un dažkārt šķiet, ka ir ļoti vienkārši nonākt pie kompromisa. Bet šeit problēmas, lai nonāktu pie kompromisa, būtu nopietnākas. Un atcerēsimies, ka te ir runa par datumu. Varbūt labāk vienkārši par to nobalsot. No tautas partijas viedokļa mēs noteikti atbalstītu 2014. gadu. Ja tas netiks atbalstīts, tad mēs atbalstīsim nākamo 2014. gadam tuvāko variantu. Tas varētu būt arī 13. vai 15. gads, bet eh, politiskās konsekvences labad 14. būtu labākais variants. Čors kungs. Helmuts Šolts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nerunājam pirmoreiz par šo jautājumu, bet šķiet šodien diskusijas ir eh, ievirzījušās tādā detalizētākā gultnē. Paldies uh, referentam par to, ka viņš vēlreiz mūs iepazīstināja ar ziņojumu saturu. Un jāsaka, ka viņa uzdevums ir pietiekami uh, Eh, sarežģīts. Būšu ļoti atklāts, vaļsirdīgs no paša sākuma. Es ieteiktu komitējai šo priekšlikumu noraidīt. Šķiet, ka Fielner kungs par to nav sajūsmā. Kādēļ es to gribu darīt? Negribu te visu jaukt vienā katlā, bet 2008. gadā 2008 2008. gadā notika G20 samits. Tas bija pats krīzes apagais brīdis. Un, uh, mēs runājam, ka ir nepieciešams jauns regulējums, lai cīnītos pret krīzi un ka ir jābūt uh, labākai sociālajai integrācijai, tautsāmniecības izaugsmē un tā tālāk. Vakardien mēs uh, varējām iepazīties ar uh, nu pat notikušā G20 samita secinājumiem. Tā tad apmēram pieci gadi jau ir aizritējuši un joprojām nav tāda skaidra regulējuma, ko būtu ieviesis G20. Bet mēs saprotam, ka valstīm, eh, ne, visā, ne tikai G20 valstīm, bet visām pasaules valstīm vajadzētu cīnīties pret ekonomisko krīzi un ieviest attiecīgi regulējumu. Mēs Te runājam arī par uh, komerc sadarbību starp AKK valstīm, starp attīstības valstīm un, protams, valstis ir atkarīgas no uh, daudziem risinājumiem. ja mēs, kā attīstītās pasaules valsts, jau nevaram vienoties savā starpā par to, kāda būtu piemērotākā metode cīņai pret krīzi, tad jau ir skaidrs saprotams, ka šīm valstīm arī, protams, ir grūtības pieņemt tādu regulējumu. Consultation within these countries Un, protams, šīm valstīm ir jāatvēl iespēja arī uh, pašām veikt padziļinātas konsultācijas gan valsts iekšienē, gan arī ar sarunu vešanas komandu. Uh, Es ļoti labi saprotu Davida Mārtiņa uh, redzējumu uz visu šo lietu, bet es nonāku pie atšķirīgiem secinājumiem. Kopīgi ar komitejas darbiniekiem biju gan Kenijā, gan Zambijā, un mēs uh, varējām paši savām acīm pārliecināties, kā tad cilvēki tur uz vietas dzīvo. Un tādēļ mums noteikti vajadzētu uh, pietiekami skaidru skatu raudzīties uh, uz mūsu sarunvedēju darbu šajās valstīs. Tad, kad mēs runājam par jaunu Eiropas Savienības tirzniecības stratēģiju, tas, protams, ietekmē gan Eiropas Savienību, gan mūsu partnerus. Of the European Union as well as of, uh, of the African countries in particular, if you speak. Protams, uh, šeit konkrēti runājam par um, Austrumu Āfriku. Uh, Un mēs izrādām pietiekam augstu elastīgumu pakāpi sarunās, ņemam vērā to, ka AKK valstīs visās nav pilnīgi identisks attīstības līmenis. Protams, varētu šeit vilkt arī paralēlis ar PTO, tādēļ mums nevajadzētu uzspiest AKK valstīm tādas saistības, kas um, ir vēl ambiciozāks par to, kas ir noteikts PTO nolīgumos. ja termiņš ir noteikts 2014. Eh, gadā, tas nozīmē, ka jau šogad mums sarunas ir eh, jāpabeidz, tām ir jāvainagojas ar kaut kādu rezultātu. Mēs nedrīkstam nelabvēlīgi ietekmēt viņu politiskos lēmumus uz vietas, kas tiešā veidā uh, ietekmē tautsaimniecību, un e, tur attīstās daudzas tautsaimniecības nozares, un e, šāda lēmuma novēlošana, protams, tās var nelabvēlīgi ietekmēt, jo mēs visu attīstības gaitu vēl nevaram prognozēt. Divsimt astotajā Lisabonas līguma pantā ir noteikts, kā mums ir jārīkojas šādos gadījumos, tādēļ mums noteikti ir jāņem vērā 15, 28 regula. Paldies! Notre collègue Keller. Kellers kundze, lūdzu. Thanks, uh, indeed. Paldies. Jūs runājat par politiku un par attīstību kā tas ir minēts 208. Lisabonas līguma pantā. Tur viss ir pietiekami labi pateikts, un politika ir jāsaskaņo ar attīstības mērķiem, un, protams, mēs arī gribam samazināt un gal galā arī izskaust nabadzību uh, šajās valstīs, un visiem politikas mērķiem ir jābūt saskaņotiem ar šo galveno uh, primāro mērķi. Un, uh, protams, mums ir jārunā arī par pieņemto vadlīniju konsekvencēm. Ko tad šī pieņemtā politika, īstenotā politika nozīmē attīstībai šajās valstīs? Un Deve komiteja sniedza atzinumu, kurā tika teikts, ka INTA nevajadzētu balsot par uh, ierobežotu piekļuvu tirgumu, pat nenosakot nekādus konkrētus datumus. Viņi teica, ka šis grozījums aizkavēs reģionālo attīstību, reģionālo integrāciju, un, protams, tā ir viena no attīstības stratēģijām, ko piekopja tieši Eiropas Savienība. Tas arī ietekmēs politisko lēmumu pieņemšanas brīvību, un, protams, tas uh, arī varēs ietekmēt uh, tirdzniecību. Es, protams, ļoti labi var saprast Āfrikas valsts līderu nostāju, viņi bieži vien jūtas šantažēti. Un mēs šādu grozījumu ieviešot, protams, arī radīsim visai nepatīkamu priekšstatu paši par sevi. Ja mēs nerunājam par attīstību, varbūt mēs varam pievērsties vairākām formālām problēmām. ECDPM zinātnieku uh, grupa, kas sniedz atzinumus arī mūsu darbam. Tie ir ļoti zinoši profesionāli cilvēki, viņiem var uzticēties, un viņi teica, ka komisijas priekšlikums nav visai veiksmīgs. Viņi norādīja uz divām problēmām. Pirmā. 23b pants atļauj Eiropas Savienībai um, slēgt tirgus piekļuvi uh, Un, piemēram, šo tirgus piekļuvu nevar slēgt tad, ja nav uh, veikti konkrēti darbi, konkrēti soļi nav spērti. Tātad, ja konkrētā laika posmā valstis nav ratificējušas šo līgumu, tad ir iespējams slēgt piekļuvu tirgumu. Bet komisija uh, saka, ka uh, šo piekļuvu var slēgt, tad, ja, piemēram, nav īstenoti kādi soļi. Un zinātnieki tāpat saka, ka šim priekšlikumam trūkst pietiekam laba juridiskā pamata. Īstenībā te vēl var vairākas problēmas minēt, bet es pieminēšu tikai dažas komisijas priekšlikumā tāpat nav pietiekami labi ņemt vērā 1528 direktīvu, kas pieņem 2007. gadā par provīziju izmantošanu, par dažādu priekšnosacījumu izmatīšanu. Un šeit ir jārunā par Vīnes konvenciju attiecībā uz līguma noteikumiem, un visi noteikumi nav tikti ņemti vērā. Tā kā šī ir tikai vienpusēja norma, tas ir saskaņā ar Vīnes. Uh, līgumu jurisdikcijas eh, eh, konvenciju, šie priekšnosacījumi nav tikuši eh, izmantot, kā to apgalvo šis zinātnieku kolektīvs. Jūs varat iepazīties ar šo uh, Uh, pētījumu, tas uh, galīgi nav svaigs, uh, datēts ar 2011. gada oktobri. Komisija ir iepazinusies ar šo pētījumu. Es nezinu, vai viņi piedāvās kāds labāks risinājums, bet gribēju teikt, ka nepastāv tikai politiskas dabas argumenti. Ir arī ļoti skaidrs saredzamas juridiskas dabas problēmas, ko varam redzēt šajos grozījumos. Paldies! Paldies! priekšsēdētājs teica, ka mums visiem ir jāpiedalās sēdes vadīšanā un Tātad priekšstādātāja rotācija turpināsies, un kamēr runās nākamā kolēģe, tagad uh, vadības grožus savās rokās pārņems Langes kungs. Vai es arī gribu varu vadīt sēdi, vaicā Fjellner kungs? Es vienmēr esmu gribējis to darīt. Um, <laughs> um, jā, um. Pēdējais kundze. Partnerattiecība nolīguma tā ir visai interesanta tēma. Un, protams, ka, ja mēs runājam par partneriem, tad partneriem ir jāsarunājas savā starpā. Es domāju, ka daudzi ir nopažījušies un sanervozējušies kā arī sabijušies, ņemot vērā pašreizēju notikumu gaitu, un, protams, tas nav arī labvēlīgi ietekmējis savstarpējo uzticību. Runājot par 2014. gadu kā īstenošanas gadu, varbūt mēs kā parlaments varētu rīkoties diplomātiskāk un savu darbu panākt, darbojoties um, tādā par, labu partneru attiecību garā un ievērojot mērenību. Es gribēju teikt, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši reģionālo sadarbību un īcevišķi runājot par Austrumāfrikas valstīm vienā brīdī varētu būt tā, ka Kenija netiks iekļaut nolīgumos, un tas, protams, reģionu uh, destabilizēs. Un tad, piemēram, uh, Daži izrakteņi tad tiks uh, izvesti, piemēram, no Ugandas, nevis no Kenijas, un Kenija tā tad tiks atstātais borta. Un, uh, protams, uh, laiks nestāv uz vietas. Ko kolēģi, kas man, mani. Protams, ir informējuši arī kolēģi, kas uh, uh strādā AKK komitejā, AKK delegācijā par savām aktivitātēm, un īstenībā viņi nav apmierināti ar to, ko mēs esam padarījuši, un nav apmierināti arī ar komisijas priekšlikumu. Un, ja nekas nav parakstīts, tas jau nenozīmē, ka viss darbs stāv uz vietas. Protams, nevienmēr mums ir eh, vienkārši saprast to, kas notiek citās vēlstīs, un, protams, ministriju pārstāvjiem e, bieži vien ir jārunā ar ārējiem partneriem, bet tas nenozīmē vienmēr, ka viņi visu mm, izklāst uz vietas mājās saviem pilsoņiem un visiem darbiniekiem. Uh, Un, piemēram, eh, citreiz arī vis, eh, ar lēmumiem netiek iepazīstināta visa valdība. Un vienkārši, kad šis datums tuvosies, tad var gadīties tā, ka pārējiem vienkārši tas būs kā tāds pārsteigums, ka ir pieņemta kaut kāda lēmuma un ir jāaprakst līgumi. Domāju, ka mums uh, ir jāsaprot, kāds datums ir noteikts dokumentā, un 2014. gads, ko minēja Deivids, domāju, ka ar diviem gadiem, nepilniem diviem gadiem nav gana, lai visu sakārtot uz vietas, lai arī attiecīgi saskaņot likumdošanu. Ja pareizi sapratu, mm, PTO uh, īsti negrib, lai tiktu noteikts konkrēts datums, un Protams, ir jānosaka konkrēts datums, bet 2016. gads man šķiet labāks nekā 14. gads. Nu, arī ar to vien nebūs gana, tas būs īs laiks, bet, protams, labāk eh, piešķirt šeit divus papildus gadus. Ja mēs noteiksim 2016. gadu, tas būs pietiekami labs un konstruktīvs lēmums, un tas liecinās arī par to, ka mēs nopietni uztveram savus partnerus. Paldies! Dankeschön. Paldies! Bērders kundzei. Neviens kolēģis pagaidām nav izteicis vēlmi runāt, tādēļ došu vārdu komisijai. Of unit. Galīnas kundze, kas ir nodaļas vadītāja? Thank you. Good morning, everybody. Paldies. Labrīt. Lakoniski tikai daži vārdi. Few points. Gribu arī precizēt šo to. Debats bija nu dienu ļoti interesantas. Un tas norāda, ka mūsu priekšlikums nav izprasts līdz galam gribēju pateikt, ka PTO režīms saskaņā ar Kotono līguma preferencēm tika pieņemts 2011. gadā. Darbības laiks beidzās 2007. gadā. Tagad mūsu rīcībā šāda režīma nav un 2012. gadā mēs joprojām spriežam, vai 14. vai e, cits gads būtu um, īstais līguma stāšanās spēkā brīdis. Mēs uh, sapratām, ka 2007. gada beigās vairākām valstīm bija grūti ratificēt līgumu. Mēs lēmām, ka vienpusēji mēs E, varēsim piemērot pašu dāsnāko e, režīmu, kāds ir pieejams Eiropas Savienībā bez nodevām. Bet īstenībā šīs valstis savas saistības nav pildījušas tikpat centīgi kā mēs. Viens gads, divi gadi, mums šķita, ka ar to būs gana, lai valsts varētu ratificēt līgumu. Nu, trīs gadi būtu maksimums. Bet, ja 2014. gadā līgums tiks parakstīts, tad būs aiztecējuši jau seši gadi. Esmu nedaudz pārsteigta, ka jūs eh, vēlaties eh, šeit runāt arī par juridisko nenoteiktību. Tam, protams, būs arī ietekme, tieši ietekme uz attīstību, un tas aizturēs investīcijas, jo mēs paši nevarēsim nodrošināt pietiekami skaidrus apstākļus šajās valstīs. Domāju, ka valstīm eh, ir vismaz trīs iespējas Tās var ratificēt nolīgumus, eh, kas jau ir parakstīti. To var izdarīt pietiekami nāski. Un līdz, domāju, līdz 2014. gadām uh, viņiem ir uh, atliku likām laika, lai to izdarītu. Varbūt uh, citas valstis dos priekšroku cita veida līgumiem mēs uh, teicām, ka mēs varam pagaidīt, kamēr šīs valstis izdarīs darbu un ratificēs līgumu. Gribu teikt, ka sarunas norisinās visai veiksmīgi, un esmu patiešām pārsteigta, ka jums ir tik negatīvs uh, redzējums par to visu. Un ka jums šķiet, ka sarunas varētu risināties daudz uh, naigāk. Tālāk protams, ir daži jautājumi, par kuriem tiek spriests tikai tad, ja puses to pieprasa. Mēs, kā Eiropas Savienība, esam pieņēmuši tā sauktās randevu klauzulas, un īstenībā tas ir tikai viens no elastības instrumentiem. Jums jāpaturprātā. Ja ka Singapūras jautājumā tur vispār nepastāv nekādas šķēršļi. Ja valstis grib vest sarunas, tad tās to var darīt. Nu, ja nē, tā ir viņu uh, brīva izvēle. Gribu teikt, ka pašreiz mūsu partneri ir visai apmierināti. Tā tad vai nu var ratificēt jau pieņemto līgumu, vai tiek lēmts par labu jaunam līgumam, bet ja valstīm nav paprātam uh, neviens no šiem variantiem, tās vēlas piln, tādu pašu attieksmi izjust kā jebkur cita attīstības valsts tas uh, tādā veidā neatieksies uz uh, visnabadzīgākajām valstīm vismazāk attīstītajām valstīm, tās uh, ievēros režīmu viss izņemot ieročus, deviņas uh, vismazāk attīstītās valstis, un Namībija un Botsvāna valsts ar vidēju ienākumu līmeni jau um, tiek ievietots citā aptvērumā. Valstis vēlās turpināt sarunas vai nu ar jaunu līgumu, vai ratificējot jau esošo. Uh, un izmantojot vispārīgo preferenču sistēmu. Protams, mēs esam mm, eh, sarunājušies ar tām valstīm, kas bauda eh, vispārīgo preferenču sistēmu, un, protams, mums ir arī attīstības sadarbības partneri. Neviens nevar teikt, ka mēs esam nejauki vai nesam dāsni, paturiet to lūdzu prātā. Mēs valstīm esam atvēlējuši pietiekami daudz laika, mēs tām palīdzām pārkāpt suņa astei, jo pats suns jau ir pārkāpts, ir palicis tikai pēdējais mazais posms, daži metri līdz finiša taisnē, un uh, Mēs te nerunājam par provizuālu pielietojumu, mēs eh, varam jums teikt, ka priekšlikumā no juridiskā viedokļa raugoties viss ir kārtībā. Like for... Es gribu, lai jūs atbalstāt šo tik labi pārdomāto priekšlikumu. Mēs uh, vēlamies, lai iesaistītas būtu visas puses, un tādēļ par uh, spēkā stāšanās datumu gribam noteikt 2014. gadu. Un īstenībā tas ir ļoti dāsns uh, cēls žests no Eiropas Savienības puses, kas ir gaidījusi gandrīz desmit gadus vai pat ilgāk. Mēs saprotam, ka valstīm arī ir zinām ierobežojumi, bet neviens mūs nevar vainot tajā, ka neesam pietiekam dāsni. Paldies. Jā, dankeschön, Frau. Paldies, Kēlers kundzei papildi jautājums, lūdzu. Uh, no the... Es gribu pārliecināties, es saprotu, ka nav grūtību ar juridiskiem aspektiem, bet te izskanēja ļoti konkrēti jautājumi, ko piesauc arī es, un būtu svarīgi un nepieciešams uh, Eh, un noskaidrot, vai viņu minētās problēmas šeit ir jāizskat vai nē, un ja to nav iespējams izskatīt tagad, tad eh, varbūt eh, rakstveidā varētu to apspriest. Kā saprot, balsosim rīt, un jau līdz tam būtu labi iegūt lielāku skaidrību par šiem jautājumiem. Ja tas palīdzēs, tad varu kliedēt bāžas. Skaidrības labad vienmēr to ir vērts darīt. Izteikšos visai tehniski. Vīnas konvencija paredz, ka ir jābūt otrā pusē zināmai mērai, eh, zināmā mērā vēlmei darboties pretim, norādot, ka nolīgums ir sācis darboties. Nu, es gan izsakos eh, ļoti eh, aptuveni. Ko es ar to domāju? Faktiski ar market, ar tirgus as regulu mēs vienpusēji ieviesām pagaidu ieviešanu, ko nekad otra pus neapstiprināja. Eh, Vīnas konvencijas 25. pants stājas spēkā tikai tad, ja arī otra puse ir rīkojusies. Nav iespējams 25. pantu automātiski iedarbināt ar viena partnera lēmumu vien. Un tas ir tikai taisnīgi, jo, kā jau zināt, Vīnas konvencija, kuru pārzinu visai labi, parāds, ka nevar uzlikt tikai vienam partnerim rīkoties. Mēs rīkojamies labticīgi, negribot izmainīt preferenču sistēmu. Mēs rīkojamies ļoti dāsni, mēs vienpusēji paplašinājām sistēmu bez PTO. Uh, režīmu stāšanās spēkā, kas iespējams nav nemaz tik jauki. Līdz 2007. gadam tas bija spēkā, bet pēc 7. gada vairs sistēma nepastāv. Kā zinat, šī vienpusējā rīcība, godīgi sakot, eh, nav juridiski apšaubāma, bet tāpat laikā politiski to gaidīja. Mēs nevaram paši nosprost preferences. Uzskatu, ka ar to jau ir gana. Eh, ja iešu šai jautājumu izskatīšanā vēl detalizētāk, tad ieslēgsim pārāk lielās detaļās. Paldies, un visbeidzot vārds referentam. Thank you to all colleagues and to the... Paldies visiem kolēģiem, paldies komisijai. Gribu atbildēt, ja ne uz visiem jautājumiem, tad vismaz uz dažiem. Komisija ir taisnība norādot, ka eh, PTO īpašais režīms vairs nepastāv kopš 2007. gada. Nesu gan aprunājies ar katru no PTO dalību valstīm, bet eh, esmu apspriedies ar visi ievainojamākajām eh, valstīm un uzdevu jautājumu. Vai kādā veidā mēs varētu rīkoties, lai paceltu šo jautājumu, un līdz šim neviena no valstīm man nenorādīja, ka plānotu uzsākt kādu rīcību. Labprāt, es eh, dzirdētu no komisijas, vai tā var uzskaitīt konkrētas valsts, kas grib vērsties pie PTO. Papildus tam, ja nosprādīsim konkrētu datumu, vai tas būtu 14., 16. vai 19. gads, tad pilnīgi noteikti mēs nogalināsim jau kādu vēlmu trešajām pusēm rīkoties, jo tās sapratīs, ka Tas ir pagaidu risinājums, kas izticēs. Un tāpēc piekrīt lielā mērā Helmulta Šulca secinājumiem, ka varētu uh, noraidīt pirmo risinājumu, bet nosprieust tāpat laikā datumu, lai dotu pārliecību PTO. Ignorēšu komisijas komentāru par to, kā mēs neveicinām partneriem iesaistīties diskusijās par eh, Singapūras jautājumiem, par intelektuālā la, la īpašuma tiesībām vai par piekļuvi dienestiem vai par valsts iepirkumiem, jo, kad devāmies uz Keniju un citi komitejas locekļi arī to atcerēsies, komisija tieši to arī teica. Tad apspriedāmies ar Kenijas pārunu vedēju, runājām ar Kenijas tirsniecības ministru un viņi norādīja, ka, jā, uh, Eh, Eiropas Savienība uzdod visus šos jautājumus un uzstājas to risināšanu, kamēr komisija norādīja, ka mēs, protams, mēs uzdodam jautājumus, bet nekādu spiedienu neizdarām, mēs vienkārši apspriežam jautājumus. Tā kā jautājums ir par eh, to, kā interpretējam šos aspektus, kurš ir gatavs runāt par šīm tēmām un kurš izdara spiedienu. Uh, Ja eh, uzdodat eh, šos jautājumus mūsu tirzniecības partneriem, tad izskatās, ka izdarāt spiedienu, ka Eiropas Savienība grib detalizēt apspriest šos jautājumus. Un, eh, kā Kristofers jau norādīja, es nenoliedzu, ka daži no šiem aspektiem varētu veicināt attīstību, un tos tad pēc vajadzētu apspriest sīkāk, bet ir nopietnas atšķirības par to, vai mēs panākam uh, Eh, eh, nolīgumus šai saistībā vai diskutējam par piekļuvi tirgiem. Un eh, priekš, lai varētu to labāk saprast un garantēt vienlīdzīgas spēles noteikums, vajag ļoti nopietnu tehnisku analīzi. Vēl jautājums, uz kuru es gribu atbildēt, ir pie AKK valstīm pieejamie varianti. Vienkārši ratificēt. Tas ir eh, galvenais variants. Un es negribu koncentrēties uz Keniju vien, bet tā tiešām ir valsts, kuru pārzinu vislabāk, tādēļ, ka bijām tajā vizītē. Eh, ja Kenija parakst un pārējās eh, Austrumāfrikas valsts to nedara, tad Kenija nekādā ziņā neveicina solidaritāti. Citas eh, Austrumā Āfrikas valstis uh, ir visu izņemot ieročus valstis. Tāpēc tām nav tāds pats spiediens, kā Kenijai parakstīt šo līgumu. Runājām nevien ar Kenijas, bet arī ar citu Austrumu Āfrikas pārstāvjiem vien, piemēram, Zambijai ir atšķirīga nostāja. Un, godīgi sakot, konstatējām, ka atsevišķas valsts gribētu redzēt eh, Keniju nonākot situācijā, kad Kenija nevar pateikt nē EPA, jo tādā gadījumā tirsniecība plūsmas eh, sāktu virzīties pretim citām valstīm. Līdz ar to te ir daudzi jautājumi, ko ietekmēs eh, pārunu iznākums. Neskatoties uz to, kādā brīdī process būs jānoslēdz aicinu nospraust realistisku mērķi, un tāpēc es eh, drīzāk atbalstītu 16, nevis 14 kādu. Paldies! Mēs sapratām, ko vēlas referents. Rītdien mēs balsojam, un šķiet tad arī pieņemsim lēmumu. Es domāju, ir ļoti godīgi, ka mēs uh, sagādājam arī skaidrību mūsu partneriem. Tagad esam noslēguši darbu pie 8. darbkārtības punkta un varam ķerties pie 9. par uh, uzraudzības grupas darbību. Ir ļoti labi, ka mēs arī varam liet gaismu uz uzraudzības grupas darbību Jo bieži vien liekas, ka šī grupa dzīvo pati savu dzīvi, un mēs komitejā nezinām, ko tā īsti dara. Bet grupa ir tikusies, un ir tikusies viena uzraudzības grupa, kas pievērš tieši Centrāla Amerikai. Došu vārdu referentam. Lūdzu. Gracias, presidente, queridos kolegas. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, pirmkārt, Gribētu pateikties Laifī kungam par pēdējo sanāksmi, ko viņš vadīja. Uz eh, to neierados, jo tika atcelts mans lidojums. Šobrīd gribu nedaudz pastāstīt par Eiropas Savienības centrālā Amerikas asociācijas nolīgumu. Sākotnēji tika lēmts, ka mūsu komiteja izstrādās eh, divus dokumentus. Pirmkārt, pagāja dokumentu saskaņā 15. līgumu un visbeidzot eh, konsensa dokumentu. Ceram, ka Karipērs eh, sniegs savu piekrišanu rīt. Un tad 25. datumā eh, padome sniegs savu atbalstu. 28. un 29. jūnijā vajadzētu notikt parakstīšanas cer ceremonija Tegusi galpā Hondurasā. Šobrīd ir pieejams dokumentu projekts, kas vēl ir jānoslēdz un e, jāgūst e, atbalsts no AFET un no komisijas. Un e, vajadzētu gan pagaidu dokumentu, gan gala dokumentu apspriest 12. jūlijā mūsu komitejā. Pēc tam arī izziņosim gala termiņu grozījumu iesniegšanai. Ceram, ka par grozījumiem varēsim balsot uh, Strasbūrā, Inta sanāksmē, un tad eh, pēc tam par abiem eh, dokumentiem balsosim oktobrī, gan par pagaidu, gan galu dokumentu, gan par eh, drošības klauzulu. Eh, un eh, izskatīsim to arī septembra plenārsēdē. Tāpat gribu norādīt, ka juridiskais dienests eh, konstatēja horizontālās dabas juridiskas problēmas nolīgumos, tā skaitā Eiropas Savienības un Centrāla Amerikas valstu asociācijas nolīgumā. Bet pastāv politisko un institūciju griba no komisijas puses izrādīta atrast visiem pieņemamu risinājumu. Tas nozīmēs, ka drošības klauzulas saraksts tiks papildināts papildus tam nekāda īpaša problēma nav, un, ja jums ir jautājumi, es gatavs uz tiem atbildēt. Ich sehe moment keine Wortmeldung, aber Herr Berichter. Es redzu, ka vairāk kolēģi vēlas izteikties, bet varbūt referenta kungs varētu kaut ko pastāstīt par šīm drošības normām. Jo mums ir eh, nolīgums par drošības eh, pasākumu regulu, un tas īstenībā veido fundamentu, lai varētu panākt vienošanos. E, sí, efektīvamente, respecto a las. Jā, tiešām. Runājot par šīm klauzulām. 12. jūlijā mums vajadzētu komitejā balsot par grozījumiem. Pēc tam notiks trialogs, Un par klauzulu atkārtot balsosim oktobrī. Doma bija tāda, Intai vajadzētu balsot vienlaicīgi ar balsojumu plenārsēdē. Lai jābūtu kādi jautājumi, kas nav atbildēti līdz galam, lai uz tiem vēl varētu saņemt atbildi. Ja, gut. Dan. Paldies. Nesam arī beiguši darbu pie šī punkta. Tagad būs koordinatora sanāksme un lūkšu visus, kam ir tiesības piedalīties koordinatoru sanāksmē, palikt zālē un visus pārējos lūdzu zāli atstāt.